Good morning to you all, colleagues. Labrīt, kolēģi, mēs varam sākt sanāksmi. Es redzu, ka daži kolēģi nevar ierasties laikā, tāpēc sāksim. Un sāksim ar pirmo punktu mūsu darba kārtībā. un tie ir priekšsādātāja paziņojumi par vakardienas koordinātoru sanāksmi. Pagājušajā vakarā koordinātori lēma par sakošanu lūgumu rakstiem par imigrāciju Grieķijas prezidentūras laikā, ņemot vērā Grieķijas prezidentūras programmu kurā ir iekļauts šis jautājums. Un tāpēc imigrācijas problēmas darba kārtībā mums tagad ir prioritāte. Otrais punkts. Pieprasījums steidzamības procedūrām. Koordinātori lēma piešķirt uh, steidzamību tiem lūgumrakstiem, kuri jau bija saņēmuši attiecīgus ieteikumus, bet ir. Bet eh, sārakstu mēs nosūtīsim pa e-pastu otrdien, lai izlemtu, kuras no daudz, kuri no daudziem lūgumrakstiem, kas ir darba kārtībām, tiks skatīti steidzamības kārtām. Trešais punkts. Koordinātori lēma noraidīt attiecīgos pieprasījumus, un tas pats attiecas arī uz ceturto punktu. Par piekto un sesto punktu. Koordinātori ir ieguvuši informāciju un vienojās ar prezidentūru pār piemērojamo procedūru. 7. punktā koordinātori lēma noraidīt pieprasījumu, ko ir iesniegus Beljai Konze Astotajā punktā koordinātori apstiprināja darba kārtību nākamajai sanāksmei. Un 9. un 10. punktā koordinātori pieņēma zināšanai informāciju, kas ir pieejama interneta portālā un informācija par mūsu komitejas darba procedūrām. Un runājot par pieprasījumu, ko šī komiteja nosūtījusi priekšstādātāju konferencē attiecībā uz īpašā ziņojuma par eh, sagatavošanu, nekas cits netika izlemts. Un tas tad arī būtu viss par vakardienas koordinātoru sanāksmi. Un Terijs man uh, piedāvā atgādināt, ka ziņojumā par lūgumrakstu komitejas darbību ir iekļauts arī finanšu ziņojums. Un tāpēc es aicinu jūs un visus komitejas locekļus pieņemt zināšanai šo informāciju un dokumenti tiks izplatīti. Vai kāds vēlētos izteikties? Ja nē, tādā gadījumā mēs varam apstiprināt lēmumus, ko ir pieņēmuši koordinātori. Un tagad pāriesim pie 16. punkta darba kārtībā Valences uh, kunga ziņojums. Un es došu viņam vārdu. Paldies priekšsādātāji, dāmas un kungi! Šeit mēs runājam par ziņojuma projektu par lūguma rakstu komitejas darbību 2013. gadā, pēdējais gads šajā sasaukumā. Protams, mēs tur norādīsim, kādas ir bijušas komitejas darbi, darbība 2013. gadā. Tomēr, manuprāt, šis ziņojums ir kas vairāk nekā tikai pagājušā gada darbības apkopojums. Es uzskatu, ka tam ir jābūt pārskatam par visa sasaukuma lauku, un tāpēc es ierosināju un iekļautu arī tekstā, ka mēs sadalām šo ziņu trijās daļās. Pirmā daļa būtu mūsu komitejas darba rezumējums, mūsu sasniegumu, apkopojums. Protams, ka mēs koncentrēsimies uz pagājušo gadu, bet, kā jau teicu, mēs runāsim dziļāk un pamatīgāk par to, ko esam paveikuši un izdarījuši visā sasaukumā. Trešā daļa, to, ko es esmu nodevējis par jaunajiem apvāršņiem, ir priekšlikumi un ierosinājumi, lai komitejas darbs kļūtu redzamāks un ietekmīgāks. Šeit es esmu iekļāvis priekšlikums par sadarbību ar citām ES institūcijām kā arī nacionālajām iestādēm. Un pēdējā nodaļa koncentrēsies uz darba metodēm. Mēs visi zinām, ka mūsu komiteja ir pilsoņu balss, kur viņi var paust savas bažas, kur viņi tiek uzklausīti, Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs apstiprinātu reglamentu un iekšējos noteikumus, lai uzlabotu mūsu darbu. Ir nepieciešams skaidri termiņi lūguma raksta aprites ciklam, un šis process ir jāpadara caurskatāmāks un demokrātiskāks. Tomēr papildus tam ir nepieciešams pārskatīt arī noteikums par faktu izpētes misijām Šīm misijām ir jākļūt efektīvākām un to rīkošana ir jāatvieglo. Ēnu referentiem ir notikusi viena sanāksme, tā bija ļoti produktīva un es ļoti priecājos par gaidāmo sadarbību ar viņiem, bet šis ziņojuma projekts ir nepabeigts. Un kāpēc? Tāpēc, ka mēs gaidām arī jūsu ieguldījumu šajā ziņojumā. Pateicoties papildus grozījumiem, mēs eh, varam šo ziņojumu padarīt labāku. Un vēl viena problēma ir ar tulkošanu. Mēs vienojāmies ar citiem ēnu referentiem, ka strādāsim tikai pie dokumenta angļu versijas, un es saprotu, ka sekretariāts sniegs palīdzību ikvienam deputātam, kuram būs eh, nepieciešama palīdzība, kurš takoši nerunā angļu valodā, un tas ir nepieciešams tāpēc, ka mums nav pietiekam daudz laika. Lai, sagatavo, lai pātrinātu šī ziņojuma sagatavošanu, mēs uh, vienojāmies, ka pagaidām pietiks ar angļu versiju. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 27. janvāris, un tad 10. vai 11. februārī mēs šo ziņojumu varētu iesniegt tālāk. Darba uh, laika nav daudz, un es ļoti gaidu jūs papildus uh, ieguldījumu šajā ziņamā. Uh, Paldies, es informēšu jūs, ka komisija nepiedalās šī jautājuma apspriešanā, un tagad došu vārdu Bekai kungam. Dank. Äh, Lielas paldies, priekšsādātāji! Es gribētu paust skaidru paldies uh, referentam un es pats biju patīkami pārsteigts par to, cik uh, izsmeļošs un detalizēts ir šis ziņojums. Tas tiešām ir skaidri jānorāda, un tāpēc liels paldies referentam. Mēs izmantosim uh, termiņu, kas mums ir atvēlēts, uh, proti līdz 27. janvārim iesniegt uh, grozījumus, kaut arī uh, Uh, šis ziņojums ir ļoti izsmeļošs, nekādu būtisku problēmu tur nav, tomēr varbūt mēs iesniegsim kāds grozījums, lai nedaudz uzlabot šo ziņojumu, un te mēs īpaši domājam par iekšējā procesa uzlabošanu komitejā, ja tā drīkst izteikties, jo tas tiešām ir uh, jāiekļauj šajā ziņojumā, to nevar atstāt ārpus tā, kā arī uh, par mūsu komitejas sadarbību ar citām komitejām parlamentā. Tas arī varētu būt jautājums, kuru var iekļaut šajā dokumentā, bet, eh, kā jau teicu, nav nekādu iemeslu, lai nevarētu šo ziņojumu uzskatīt par eh, veiksmīgu, un eh, tāpēc vēlreiz liels paldies par to. Paldies, ir Zabadecija kungs. Gente. Bueno, yo quería primero... Paldies, priekšsādātāji. Vispirms es gribēju pateikties uh, Valences kungam par viņa sagatavoto ziņojumu un arī par viņa atvērtību dialogam. Tas tiešām ir uzteicami. Un pagājušajā nedēļā mēs tikāmies Strasbūrā, un es pateicos par tur paveikto darbu. Un kā jau Valences kungs tikko teica, mēs esam runājuši par eh, to, ka ziņojums ir tikai angliski, jo nebija tulkojuma. Man nav nekāda problēma strādāt angļu valodā, un es uzskatu, ka tas varētu būt izņēmums, jo mēs tuvojamies sasaukuma beigām. Un tomēr es domāju, ka mums nevajadzētu eh, kļūt par pieredumu tam, ka mēs strādājam tikai vienā vai otrā valodā Un šāda pati problēma bija arī ar e, komisijas ziņojumu par Galisiju, kur arī nebija tulkojuma. Tas tad arī būtu viss par valodām. Un šī ziņojumā, manuprāt, būtu nepieciešams vairāk politisku secinājumu, jo mēs esam labi pastrādājuši kopā ar komisiju. Un ir nepieciešams e, te iekļaut šādu veidu ziņojumā arī politiskos secinājumus, piemēram, par to, ka pēdējos gados ir ļoti pieaudzis eh, lūgumrakstu skaits un ka šai komitejai nav pietiekami daudz resursu, lai tos es izskatītu. Es domāju, to ir nepieciešams norādīt. Un nepieciešams norādīt, ka ir nepieciešama papildus tehniskie resursi, ja mēs vēlamies būt Eiropas pilsoņu balss Eiropas parlamentā. Un vēl es domāju, ka portāls mums varētu palīdzēt mūsu darbām. Ceru, ka mums izdosies to iedarbināt pēc iespējas ātrāk un ka varbūt tas pat būs iespējams vēl pirms mūsu mandāta beigām. Vēl, manuprāt, šajā ziņojumā vajadzētu norādīt, ka ir nepieciešams uzlabot šīs komitejas uh, vizīšu efektivitāti. Ir nepieciešams koordinēt arī parlamenta vizīšu uh, procedūras un ņemot vērā mūsu komitejas raksturu un to, cik tas ir svarīgi, vēlreiz uh, gribēju paust uh, lielu paldies Valences kungam un es ceru, ka mums izdosies panākt konsensu par šo dokumentu. Angurakis kungs, lūdzu. Paldies priekšsādātājiem! Nu, arī es vispirms gribēju norādīt, ka tiešām nav patīkami, ka mēs saskaramies ar šādām problēmām runājot par valodu režīmu. Līdzīgas problēmas ir arī vizītēs uh, uz objektiem un citur. Bet tagad runājot par šo konkrēto problēmu manuprāt, ir eh, apsveicam. Ja mēs eh, pāraugāmies, ko dara darba ņēmēji Eiropas Savienības dalībvalstīs, un, manuprāt, mūsu komiteja te veic eh, atzīmīgi vērtējumu darbu, bet man liktos, ka tie jautājumi, kurus mūsu komiteja ir skatījusi iepriekšējā termiņā, ir jākodificē. Mēs varētu, piemēram, norādīt, uz kādiem jautājumiem mēs esam likuši galveno uzsvaru un kādi jautājumi lūgumrakstu iesniedzējs pēdējā laikā ir visvairāk nodarbinājuši, piemēram, darba attiecības, eh, citi jautājumi To visu mēs varētu apkopot un norādīt, uz ko ir bijis galvenais uzsvers, kas ir bijis svarīgākais. No nu, tā varētu izdarīt arī konkrēts secinājums par to, kādā situācijā kopumā ir Eiropas Savienība, un tas ļautu izdarīt attiecīgus secinājumus par mm, lielākām, visaptverošām problēmām, kas skār ES kopējo politiku. Tas uh, interesētu gan komisiju, gan padomi, prezidentūras, bet, protams, arī nacionālās valdības. Un vēl trešais punkts. Es uzskatu, ka mūsu komiteja nu, ir vispiemērotākā tam, lai izteiktu dažādas priekšlikumus un ierosinājumus pār veselu virkni direktīvu, noteikumu, noteikumiem, lēmumiem gan padomēji, gan arī par šo tiesību aktu īstenošanu vairākās valstīs. Jo es neuzskatu, ka problēmas ir tikai valdībās, kuras pienācīgi neīsteno dažādas direktīvas. Ļoti bieži problēma ir pašās direktīvās, tās vienkārši nav piemērotas un atbilstošas. Varbūt, ka kāds man iebildīs un teiks, ka mūsu komiteja ar to nenodarbojas, bet, manuprāt, no mūsu darba ir iespējams izdarīt secinājumus, kas varētu būt interesanti nākotnē. Un uh, visiem pateicos par patei pacietību, bet vēl gribēju teikt, ka nepiekrītu ziņojumu 21. punktam. Manuprāt, runājot par Eiropas uh, pilsonības gadu, Un tur taču vesela virkne programmu un noteikumu, kas ir eh, ārkārtīgi reakcionāri. Un, piemēram, viena no šīm problēmām, viena no šīm programmām tiks īstenota arī Grieķijā, kur tiek eh, sakropļota vēsture, kur komunisms tiek pielīdzināts eh, nacionāls sociālismam. Tas nav pieļaujami. Un šādas programmas noved pie tā, ka mūsu valstīs rodas nacistiskas, fašistiskas un nacionālsociālistiskas uh, tendences. Mēs to visu redzam. Paldies, uh, Angu Rakis kungs! Un uh, Cinskas uh, kundzi šeit ir aizvietojis šobrīd cits cilvēks. Bet atgriezīsimies pie mūsu sākotnējās tēmas. Es pateicos visiem deputātiem, kuri izteicās, un es saprotu, ka tiks iesniegti arī grozījumi šim ziņojumam, un kurus mēs, protams, nodosim tālāk referentam Valēnces kungam. Par to, ko teica Angorākis kungs, es gribēju teikt, ka es uzskatu, ka jūs sacītājs bija ļoti liederīgs varbūt tiešām ir nepieciešams uh, veikt uh, sīkāku iedalījumu pēc uh, dažādām loguma rakstu tēmu un tēmām un nozarēm, bet tad ir nepieciešams attiecīgs grozījuma priekšlikums. Es saprotu, ka šis grozījums ir vērsts uz to, lai labāk saprastu, kādas lūgumas Eiropas Savienības pilsoņi te parlamentā iesniedz, un es saprotu, ka to vajadzētu vairāk izcelt. Protams, ka ir nepieciešams uh, paturēt acīs arī Savienības uh, programmas pilsonības uh, apziņas veicināšanai Es saprotu, ka dalība valstīs tā ir bijuši dažādi modeļi, un manā valstī nav notikušas informatīvas kampaņas vai izglītojošas kampaņas par uh, aspektiem, ko pieminējāt jūs. Bet, manuprāt, tas uh, bija, tā bija ļoti interesanta pieeja. Savienības uh, pilsonība ir bijuši dažādi atbalsta pasākumi, bet uh, es domāju, ka mums ir tiesības arī kritizēt tās iniciatīvas, kura mērķis nav bijis uh, īstas Eiropiskas kultūras izveide. Bet tagad vārds referentam. Paldies, eh, paldies par jūsu komentāriem. Attiecībā uz Angurakis kunga teikto, es uzskatu, ka lielākā daļa no tā, ko jūs teicāt, uh, ir vērst uz L apsvērumu un piekto punktu, bet es saprotu, ka jums nepatīk 21. punkts, bet es tad gaidīšu jūsu grozījums ar prieku tos pieņemšu un labprāt uzklausīšu jūsu piedāvājumu, kā šo punktu uzlabot, lai jums tas būtu pieņemams. Vispārīgi runājot, man vēlreiz vajadzētu atvainoties tiešām par šo te valodu jautājumu, par to, ka mums jārunā angliski jākooperējās. Tas nav manā ziņā, bet es saprotu, ka kolēģiem tas rada grūtības. Es ceru, ka šī situācija tiks uzlabota vēlāk šajā komitejā. Uh, kas attiecas uz procedūru pātrināšanu mūsu darbā, es pilnībā piekrītu. Jā, mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai lūguma raksti pēc iespējas drīzāk tiktu izskatīti, kas attiecas uz politiskiem secinājumiem. Jā, pilnībā piekrītu. Mums tos būtu jāiekļauj šajā tekstā. Uh, Es lab, ar prieku uzklausīšu jūs grozījumus. Par tehniskajiem resursiem mūsu komitē, jā, mums arī vajadzētu norādīt uh, uh, uz šiem resursiem un uh, komentēt arī sekretariāta darbu un to, ka to vajadzētu uzlabot. Es domāju, ka to var panākt ar uh, webportālu starpniecību un um, tas, manuprāt, būtiski uzlabos mūsu darbu kas attiecas uz uh, informācijas vākšanas misijām, braucieniem. Es piekrītu, ka tur vajadzētu pārskatīt uh, noteikumus par delegāciju sastāvu un uzlabot uh, visu šo darbību efektivitāti. Paldies par uh, sadarbību, par komentāriem un gaidīšu jūsu grozījumus un esmu pārliecināts, ka varam šeit panākt kopīgu pozīciju. Paldies! Grazie, kolēģi! Paldies, Valēsas kungs! Es eh, gribētu tikai piebilst kaut ko, ko nepateicu iepriekš. Visi komentāri, kas tika izteikti, arī tas, ko teica Bekera kungs, eh, ir ļoti interesanti. Mēs, protams, to varam pieņemt, un tomēr es gribētu, lai mēs visi uh, atcerētos, sastādot grozījumus. Uh, um, par to, kā varētu uzlabot šīs komitejas darbu, uh, ka jāskatās eh, uz to, ka par 45% ir pieaudzis iesniegto lūgumrakstu skaits 2013. gadā. Ir bijuši apmēram 10 tūkstoši eh, lūgumrakstu visa sasaukuma laikā, un eh, tas jau vien liecina par šo te mūsu sniegumu, ko daži ir kritizējuši. Tas tā tad ir jāpatur arī prātā. Bet, nu, skaidrs, ka mūsu kopīgais mērķis, protams, ir uzlabot uh, mūsu darbu un turpināt uh, labāk reaģēt, aizvien labāk reaģēt uz mūsu pilsoņu iesniegtiem lūgumrakstiem. Un tagad esam izskatījuši Valences kunga ziņojumu, Salavrakus kungam bija jārunā par nākamo punktu, bet viņam bija jādodas prom, jo viņam tagad ir jābalso citā komitejā. Līdz ar to tagad varam sākt skatīt 17. pāntu. Izskatīsim šo punktu un uh, Salvrokus kunga ziņojumu skatīsim uh, turpmākās pusstundas laikā. Tātad tagad 17. punkts ziņojums par faktu vākšanas vizīti Grieķijā un došu uh, vārdu Itorgais kungam, kas ir uh, komitejas vicepriekšsādātājs. Paldies! Ja mēs raugāmies uz šo Grieķijas uh, braucienu ziņojumu. Un tad sākumā gribētu pateikties visiem, kas tika iesaistīti šajā braucienā, sākot ar sekretariātu. Nav šaubu, ka uh, viņu darbs šeit ir bijis izšķirīgi svarīgs, strādājot arī pie šī dokumenta. Tas ir ļoti garš dokuments, patiesībā viens no garākajiem dokumentiem, ko esam iesnieguši lūgumrakstu komitejā, bet uh, Tas ir tāpēc, ka mm, šis brauciens un šie lūgumraksti bija tādi, kādi tie bija. Tas viss bija ļoti intensīvi. Viss šis darbs, šis apmeklējums bija ļoti intensīvs, viss šis brauciens. Un gribētu pateikties visiem kolēģiem, kuri bija ļoti atsaucīgi un bija gatavi apmeklēt uh, visas eh, šīs vietas, eh, Balidelī, Salavrakos, Eitna Baldīni un citi kolēģi. Paldies viņiem visiem! Un es domāju, ka mēs varam eh, vismaz būt apmierināti ar to, ka mums bija iespēja apmeklēt šīs Grieķijas vietas klātienē, un par to arī runā šis ziņojums. Tas sākas ar ievadviem. Uh, ievadvārtiem eh, paskaidrojot, kāpēc eh, notika šis komitejas brauciens uz Grieķiju. Tātad mēs apkopojām visas eh, lūgumrakstus, kas tika iesniegti Eiropas parlamentā, un mēs sastādījām šo apmeklējumu grafiku, grafiku balstoties uz šiem lūgumrakstiem. Otrajā ziņojuma daļā ir runa par šo apmeklējumu, šīm trim dienām, kuru laikā arī apmeklējām dažādas vietas. Mēs bijām Atikā, Atēnās un Gramatiko, tikāmies ar uh, galvaspilsētas ierēģiem un arī citiem ierēģiem, un uh, arī, protams, būtisku lomu tika atvēlēta logumrakstu iesniedzējiem. Tas ir pats par sevi saprotams. Un otrajā dienā mēs uh, bijām Arkādijā un Atikā, un arī Megalopolī un Filī. Un trešajā dienā, kā jūs redzēsiet no dokumenta, mēs devāmies uz Vesplatīja un Korfū. Un Korfū mums izdevās eh, uz vietas eh, redzēt eh, tās problēmas, par kurām runāja lūgumraksts. Mēs devāmies arī uz Karbonāriju un Levkimī. Un tāpat kā visos dokumentos priekšādātājs kundze, uh, tieši secinājumu daļa ir tā, kurā mēs uh, varam izlasīt uh, visu šīs uh, vizītes būtību. Un, ja jūs paraugāties uz secinājumiem, tad uh, redzēsiet, ka tur ir runa par to, ko vajadzētu varbūt darīt nākotnē. Esam sastādījuši 11 ieteikumus, kur ir runa par dažādiem jautājumiem, piemēram, par to, ka ir vajadzīgs nacionālais eh, atkritumu savākšanas un utilizācijas plāns Grieķijā, un eh, ka ir arī ļoti svarīgi, kur atrodas eh, atkrituma izgāstuvis, jeb ja poligoni, un šajos ieteikumos tiek arī teikts, ka uh, Eiropas Savienības vīdes likumdošana ir jāievēro. Tas ir ļoti svarīgs punkts, un mēs sakām arī, ka jāsniedz sabiedrībai detalizēta informācija, un tā ir jābūt pieejamai pilsoņiem, lai viņi tad var paši izvērtēt un varbūt arī mainīt šo pieejamo informāciju. Eiropas komisijai ir jāizvērtē un jāpārskata, savas eh, politikas eh, kopienas finansējuma izsniegšanā ir eh, uzmanīgi jāraugās, kur un kā tiek tērēt kopienas līdzekļi, un, protams, arī zinātniski un sabiedriski kritēriji ir jāņem vērā un jānodrošina caurskatāmība. Tātad par visu ir jārunā iepriekš un laicīgi. Tātad īsumā Tie ir eh, tie ieteikumi, kurus esam sastādījuši šajā darba dokumentā. Es domāju, ka tas eh, arī dos iespēju kolēģiem iesniegt grozījumus, un nākamajā sanāksmē jau mums vajadzētu būt iespējai balsot uh, par šo dokumentu ar visiem grozījumiem, kas tika iesniegti. Un um, es labprāt uzklausīšu jūsu komentārus, un mēs ar kolēģiem varam arī atbildēt uz uh, jautājumiem, ja jums tādi ir. Paldies! Paldies, Itorgais kungs! Koneņotis kungam gribēja vēl dot vārdu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija eh, šajā brīdī gribētu teikt, ka mēs pieņemam zināšanai šos ieteikumus un, protams, mēs pateicamies eh, komitejai un deputātiem, kas devās uz Grieķiju un paveic šo darbu. Es nezinu, vai jūs vēlties, lai es eh, runāju konkrētāk par konkrētām, konkrētiem lūdumrakstiem, vai šobrīd tas nav nepieciešams. Sì, se sono, ci sono degli elementi che possono arricchire il nostro okay. dibattito. Jā, ja ir kaut kādi konkrēti punkti, ko jūs varētu pateikt, tad jā, lūdzu. Sāksim ar gramatiko. Gribu uzsvērt, ka tā kā tas tika teikts jau iepriekšējā komitejas sanāksmē, šis um, um, punkts tika vairāk kārt apspriests Grieķijā un uh, Eh, tiesas lēmumi eh, visi atbilst eh, tam, ka darbs ir jāturpina, un šis do, dosie tiek novērots nacionālā līmenī, un mēs varam vēl pārskatīt zināms aspekts, ja būs papildus informācija, bet tagad mēs nespējam konstatēt, ka kaut kādas Eiropas Savienības tiesības tiktu pārkāptas, kas attiecas uz Karvonārī poligonu. Tur ir uzsākta pārkāpuma procedūra. Uh, jo ir konstatēta zinām pārkāpumi, šī lieta virzās uz priekšu un pēdējās pārbaudas laikā, ko veica vides inspektori šajā vietā, vispārējie secinājumi ir tādi, ka joprojām pastāv problēmas un tomēr situācija ir būtiski uzlabojusies. Tātad mēs eh, sekojam šai analīzai, mēs gaidām jaunus pārbaudas ziņojumus un skatīsimies, kā tad rīkoties tālāk šajā pārkāpuma lietā. Un eh, Leonidā tur ir minēti vairāk punktu šajā lūguma rakstā, un mēs gribētu apstiprināt, kas eh, attiecas uz pārkāpumu procedūru, kas ir uzsākt par attīrīšanas iekārtām. Tad 2013. gadā 20. novembrī mēs nosūtījām uh, Grieķijai vēstuli par šiem pastāvošajiem pārkāpumiem šajā attīrīšanas iekārtā, un šobrīd mēs gaidām Grieķijas iestāžu atbildi, un mēs turpināsim šo pārkāpumu procedūru, ja būs nepieciešams. Un šajā pašā lūguma rakstā um, ir minēts viens punkts, par kuru gribam informēt komiteju attiecībā uz informāciju, kas tika nosūtīta. Mēs esam atvēruši otro lietu, kas ir jūpilot, lai konstatētu, ka vai ūdens, kas tiek uh, izlietots, kas tiek lietots, uh, uh, piegādājot to um, iedzīvotājiem, ir piemērots uh, patēriņiem uzturā. Un uh, saskaņā ar informāciju, kas tika iesniegta, uh, ir konstatēts, ka ir konstatēts zināmas vērtību pārkāpumi, bet visi šie uh, pārsniegumi attiecas uz indikatīvajiem parametriem, kas ir pirmajā pilkumā C daļā direktīvā, piemēram, par chloru, par garšu, smaržu un dažādām baktērijām. Un šeit gribētu minēt, ka šīs direktīvas piektais pāns nosaka, ka, citēju, uh, kas attiecas uz parametriem, kas eh, pirmā pielikuma C punktā eh, ir minēti, šīs vērtības ir jāfiksē tikai pārbaudēs. Un astotais pāns runā par eh, ierobežojumiem attiecībā uz lietojumu, ko var ieviest iestādes. Tātad visi šie parametri ir tikai indikatīvi un tie jāņem vērā kontrolas procedūrā, kas jāveic dalībvalstī, un tas ir šis gadījums, Atgriežoties pie šī pārsnieguma, kas neietilpst pirmā pielikuma C daļā, tur ir runa par uh, pirmā pielikuma B daļu, kur ir runa par nitrātiem. Tātad tika konstatēts, ka ir pārkāpta robežu vērtība vienā no paraugiem, kas tika ņemts 13. gada aprīlī, un tur tika nedaudz pārsniegta maksimālā robežvērtība. Un, uh, uh, tur ir bijis 52 mg un uh, direktīvā runa par 50 mg. Tātad neliels pārsniegums. Un, uh, ja situācija uzlabosies, uh, mēs sekosim tam, un ja neuzlabosies, tad mēs veiksim nepieciešamos pasākums. Un, ja nemaldos, uh, ka tad esmu atbildējis uh, uz visiem jautājumiem par lūgumrakstiem. Paldies! Jo la ringrazio comunque per questo riepilogo. Paldies, liels paldies par eh, šo apkopojumu. Varbūt eh, nākamreiz eh, mēs varētu sagaidīt komentāru par to, ko uh, izdevās uzzināt uh, apmeklējuma laikā un nevis vienkārši faktu uzskaitījumu par to, kas ir noticis. Kuntis kungs, lūdzu. Efhārstu, kirjā proedre. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, savukārt gribētu pateikties visiem tiem kolēģiem, kas uh, piedalījās šajā braucienā, un paldies arī komitejas sekretariāta darbiniekiem. Uh, jo viņi strādā ļoti sistemātiski un atbildīgi. Pirms es pārēju pie saviem komentāriem par ziņojumu priekšādātais kundze, gribētu um, atsaukties uz kaut ko, kas ir noticis pavisam nesen, kas ir saistīts ar šiem jautājumiem. Tas ir saistīts ar faktu, uh, ar to, kā uh, komiteja skata šos jautājumus vismaz tagadējā sastāvā ir bijuši atkārtoti jautājumi par Malavrakī um, izgāstuvi, ko mēs neapmeklējām, bet mēs saņēmām atbildi par to no komisijas pārstāvja, ka komisija veic izmeklēšanu par to, kā strādā šīs atkrituma poligons. Kā jau teicu, mēs saņēmām uh, oficiālu atbildi uz parlamentu jautājumu. Tātad, kāpēc parādījās šī problēma? Pamatā uh, te eh, problēma ir tā, ka tur bija kopienas finansējums, un eh, šis poligons sāka darboties 2008. gadā kā ļoti moderna um, izgāstuva, bet uh, vēlāk bija problēmas ar bioloģisko uh, tīrīšanu, uh, bet ar to nebija pietiekami, lai tiktu galā ar šiem atkrituma apjomiem. Un tad uh, šie atkritumi tika vēsti uz Tesaloniku uh, citu attīrīšanas vietu, un tur bija uh, būtībā ietekme arī uz vidi, un kas tagad notiek, uh, tika norādīts jau, ka šī izgāstuve ir uzbūvēta uz gruntsūdeņiem, un bija problēmas būvniecības procesā, un izskatās, ka komisija vienkārši laiž garausīm uh, visu uh, šo uh, informāciju. Bet tagad par ziņojumu. Kolēģi, es domāju, ka mums ir uh, jāstrādā sistemātiskāk, uh, runājot par to, ko mēs redzējām Grieķijā, un uh, jārunā arī detalizēt par datiem. Mums ir ļoti precīzi jāstrādā. Jā, tas, ko mēs esam izdarījuši, tas ir apmierinoši. Mēs esam aprakstījuši, ko mēs tur redzējām un kādas secinājums no tā var izdarīt. Un, eh, kā jau tika teikts, mēs eh, tātad apskatījām dažādas vietas, bet netiek šeit teikts, eh, kas tad ir jādara. Skaidrs ir tas, ka šeit ir izgāstuvas, kas darbojas jau, un ir citas, kas tiek tagad būvētas, veidotas. Tātad man komentāri būtu sakojoši tām izgāstuvēm, kas tagad tiek tikai veidotas, un varbūt, jā, mēs redzējām, ka pētījumos parādās problēmas, un problēmas tagad jau ir būvniecības posmā, un konstatējam arī Eiropas līdzekļu šķērdēšanu, un ja tas tā ir, tad kaut kas pret to ir jādara. Man ir arī statistika par uh, atkrituma poligonu būvniecības izmaksām, un mums ir um, jāveic pasākumi, lai tiktu pārtraukti projekti, kuros tiek izšķērdēt Eiropas līdzekļi, jo tur ir dažādas problēmas. Uh, Tātad, jo mēs zinām, ka ir šīs problēmas, uh, kuras ir saistīts ar pētījumiem, un mēs jau arī redzējām uz vietas šīs problēmas, arī Kalamatiko. Un tad, kad mēs uh, tur bijām, mēs redzējām, ka šīs tas traumas plūst uh, caur šo teritoriju. Un mums tas viss ir jāuzraksta, jāpauž uh, rakstiski, jo ja mēs nedarīsim, tad uh, m, mm, tas viss turpināsies. Šie poligoni tiek būvēti nepareizajās vietās, tiek pieļauts kļūdas, un tas viss turpinās un tad komisija varētu pievērsties ļoti konkrētiem jautājumiem. Nākamais par karbonārī. Šeit atkal gribu norādīt, ka pastāv problēma, jo nepieciešamie pētījumi nav veikti, nav uh, konstatēts, kā, kurās vietās ir gruntsūdeņi, un gramatiko tiek tagad būvēts. Uh, un man liekas, šie ģeoloģiskie pētījumi uh, tiek kavēti, tie netiek veikti pienācīgi, līdz ar ko mēs nevaram sniegt eh, nekādu reakciju uz šīm eh, problēmām, par kurām runāju sākumā. Iestādes nav ņēmušas vērā 2008. gada direktīvu, katrā ziņā eh, ne pārskatot sniegtās atļaujas viņi neņēma vērā vidas likumdošanas uh, jauninājums, kas uh, viņiem liktu ņemt vērā vēl cits jautājums. Labi, neteikšu vairs neko citu, ļaušu citiem arī izteikties, bet uh, secinājumi šajā ziņojumā ir precīzi, pareizi. Viss šīs virziens ir ļoti pareizs, bet es domāju, ka mums vajadzētu izteikties konkrētāk par šīm atšķirīgajām uh, lietām, kuras redzējām, mums ir jāizsaka konkrētāki priekšlikumi komisijai, komitejai un arī nacionālajām iestādēm, lai tas, ko mēs uzrakstītu, būtu lasāms viennozīmīgi, lai tur nevarētu uh, interpretēt to uh, atšķirīgi. Mums jābūt ļoti konkrētiem, nevis jārunā tikai vispārīgi. Kā jau kolēģi teica, šīs problēmas pastāv, bet uh, cilvēkiem ir zināmas gaidas, viņi gaida uh, kaut kādu reakciju, viņi uh, ir iesnieguši savus lūgumrakstus un viņi gaida, ka kaut kas mainīsies. Un viņi negrib uh, redzēt, ka tas viss vienkārši turpinās un atkārtojas. Uh, Mavradākas piemērs, ko pieminēju, tur mēs uh, runājam par to, ka pētījumi, kas ir veikti un kopienas līdzekļi, kas tiek izlietoti, tas viss tiek darīts veidā, kas neatbilst vidas prasībām un mūsu pilsoņu prasībām. Paldies, Huntis kungs! Vārds Angurakim. Paldies, priekšsēdz kundze. Šī faktvākšanas vizīte bija ļoti nozīmīga. Problēmas ir kļuvušas arvien eksplozīvākas. Un informēšu jūs, ka Grieķijas pilsoņi saskarās papildu šīm visām arī vēl ar smoga problēmu. Tas ir tādēļ, ka tiek milzīgas, milzīgi daudzuma nafta dedzināta un arī pilsētas iedzīvotāji dedzina eh, dažni dažādas materiāls, kas nebūtu jādedzina, tas izraisa veselības problēmas kopumā. Uh, vīde Grieķijā no dienas dienā arvien vairāk tiek piesārņot. Tas tāds vispārīgs komentārs. Runājot par šo misiju. Eh, misijas dalībnieki ir milzīgi darbu veikuši, kā arī sekretariāts. Un es domāju, ka viss, ko redzējām, piedzīvojumi ļāva mums izdarīt uh, konkrēts secinājums, līdz to arī misijas vērtība. Tajā pat laikā es gribētu norādīt, ka diemžēl neskatoties uz milzīgo darbu, ko ielikām eh, daudziem faktiem, kurus apkopojām, mēs redzējām tikai ledus kalnu virsotni. Mēs reāls problēmas piedzīvojam, bet es gribētu, lai jūs zinātu, ka problēmas kļūst arvien smagākas, arvien daudzākas, un uh, Pat tas viss, kas ir ziņojumā tagad minē, minēts, tās ir ļoti nopietnas problēmas, un es domāju, ka tādam vajadzētu būt vienam no secinājumiem. Mums vajadzētu runāt par zinām vārs iestāžu sodīšanu. Par to, ka viņas nav <clears throat> eh, implementējuši tos tiesību aktus, kurus vajadzēja. Nav sodi, nav nekā tādēļ. Es gribētu, lai mēs izteiktos konkrētāk savos secinājumos par konkrētām apmeklētām vietām. Minēšu piemēru, kas man likās īpaši kliedzošs. Ziņojumā runa par projektu un ir inženieru atzinums, kas ir projektā bijis iesaistīts. Acīm redzot, inženieris, eh, saskaņā ar inženieru teikto komitejai, eh, viss ir brīnišķīgi. Un viņš ir šeit minēts kā liecinieks, taču konstruktors nevar būt tās, kurš inspicē eh, projektu, ko viņš ir projektējis. Tur jābūt citam. Vēl viens aspekts. Arī komisijas pārstāvs ir teicis, ka tas, ko darījām Hermionī, tie secinājumi, kurus izdarījām, tas viss ir diezgan atbilstoši, bet komisijas secinājumi e, ņem vērā tikai vienu problēmas aspektu. Šis, šī milzīgā atkrituma problēma, atkrituma, kas vienkārši tiek izmest uz ielām, tajā, šajā uh, pašvaldībā tas nav pieminēts. procedūras mainās daudz straujāk nekā mēs varam iedomāties. Ziniet, kas notiek konkrētajā reģionā. E, tur ir daudz, daudz nacionālu e, viesnīca, kas grib e, lielu areālu izveidot ar golfu laukumu un tam līdzīgi. Pilsoņi vēstušies tiesā pret šo projektu, šo ieceru Un tagad, ko dara Grieķijas varas iestādes? Vēl pirms uh, tiesa ir pieņēmusi lēmumu, ir izsniegta uh, buvatļauja konkrētai iecerēji. Kaut gan vidas ietekmes izpēta ir parādījusi, ka būs problēmas, un valsts padomē tas ir arī atzīts. un mājā mēs gaidām tiesas spriedumu, bet jau rudenī e, tika izsniegt būvatļauju viesnīcas areālam. Lūk, vispārīgas nozīmes problēma, kas jāapturas prātā. Komisija daudzos gadījumos iejaucās projektos tā, ka tie ir pabeigti, un tad ir jau par vēlu. Simtiem miljoni ir iz, iztērēti, kad jau ēka ir uzcelta, tad jau ir par vēlu īpaši runāt par šādu veidu projektiem. Visbeidzot, es gribētu norādīt uz vēl vienu no ziņojumā minētiem punktiem, jo defilis pilsoņu jaunu fronti ir pavēruši. Viņi pilnīgi pamatot prasa, lai šo izgāstos slēgtu, un ne tikai konkrētā pilsoņu asociācija konkrētās Atikas uh, reģiona pilsoņu vakardien nāca ar paziņojumu klāja, ka ja 2017. gadā netiks noteikt um, pasākumu, tad filijas izgāstu uh, gāzīsies pāri. Un kurš tad uzņemsies eh, atbildību par to? 200 gadi paies, lai tas viss tiktu attīrīts pēc tam. Kaut kur ir teikts, ka daži cilvēki nevēlējās, lai izgāstu, tiktu šajā reģionā izveidot labāk pie kaimiņiem, lai tas notiktu. Bet šajā gadījumā tā tas nav. Nav nekādu, eh, nekādas informācijas par to, kā secinājumi tika pieņemti. Tātad tā nav patiesība. strādnieki, kas bija saistīti ar projektu īstenošanu. Mēs lasījām par viņu reakciju uz ziņojumu, un es domāju, ka ļoti daudz kam ir jāmainās. Ir bijušas šīs dažādās valdības eh, jaunā demokrātija, PASOK, kas vienotru nomainījušas Grieķijā, bet eh, viss notiek pavecam joprojām. Komisija Briselē pat nepaceļ pirkstu pat apzinoties, kas notiek. Ja vien cilvēki neiet uz barikādēm un nesāk klaigāt, mums tiešām ir jāsako daudz rūpīgāk notikuma attīstībai. Cilvēki dzīvo ļoti sarežģītos apstākļos, viņiem ir smagi jācīnās eh, par tām tiesībām, kas īstenībā viņiem pienāktos. Salavrakos kungs. Paldies, priekšsēdus kundze. Es gribētu pateikties ziņojuma autoriem un sekretariātam par lielisko darbu. Es uzklausīju savu kolēģi teikto un varu visam viņa teiktajam piekrist. Jo mēs runājam par reģioniem, kur ir atkrituma izgāstuves, kas ļoti negatīvi ietekmē apkārtnē dzīvošos cilvēkus, īpaši Filiju. Tā ir vieta, kurā cilvēkiem nevajadzētu dzīvot saskaņā ar zinātniskajām atziņām. 20 km apkaimē nevajadzētu dzīvot cilvēkiem. Tā, e, tas ir ļoti piesārņots reģions. Tas ir ļoti nopietni. Un tādēļ jājautā, cik tālu mēs varam e, iet, kādas ir mūsu juridiskās pilnvaras, kā šai iestādē. Raugoties uz ziņojumu secinājumiem, tas viss paliek juridiskajos ietvaros, un esmu nedaudz nobežījies, ka viss, kas ietu tam pāri, pārkāptu subsidiaritātes principu, jo, kā jūs ziniet, atkritumi jautājumu ir attiecīgās dalībvalsts ziņā, īpaši Grieķijā. Nu, man uh, varbūt pat nemaz nevajadzētu par to runāt. Es jau nesaku, ka tā ir vienīgā valsts, kurā ir problēmas ar korupciju un citām lietām. Šie līgumslēdzēji, šie uzņēmumi Viņi ir guvuši materiālu labumu no tā, diemžēl. Taču man nešķiet, ka tāda problēma ir tikai Grieķijā. Kaut kas tomēr arī jādara. Ir jāizdara kaut kādi secinājumi, saskaroties ar šiem faktiem. 6., 7., 8. punktā es vēlētos, lai šie uh, ierosinājumi tiktu konkretizēti lai mēs varētu atkritumu uh, pārvaldību vai utilizāciju arī komisija, lai to varētu rūpīgāk veikt, tādējādi ierobežojot korupciju un negodīgu varas izmantošanu, ekonomiskās varas negodprātīgu izmantošanu, ko esam redzējuši šajos gadījumos. Tātad runājot par 6, 7, 8, tukais kungs, varbūt mēs varētu šajos punktos skaidrāk norādīt. ka mēs varam gādāt, nepārkāpjot subsidiaritātes principu, tomēr nedaudz skaidrāk, ka mēs esam sapratuši, kas ir noticis ar uh, Eh, šiem cilvēkiem, kas ir uh, no varas iestāžu puses ar šiem jautājumiem strādājuši, ka viņi nav sevišķi godīgi to darījuši. Paldies! Paldies jums visiem! Un tagad vārdu došu jums. Paldies, priekšsēdus kundze. Tā kā eh, mums ir tulkojums no poļu valodas, runāšu arī poļu valodā. Vispārīgs komentārs sākumā. Tas neatiec uz institūcijām. Šī ir lūguma rakstu komiteja. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka katram vai sabiedrībā augstu vai zem stāvošai personai ir tiesības iesniegt lūgumu rakstu, un tad e, mēs to izlasīsim un izpētīsim. Jūs norādījat uz to, ka mums ir ļoti daudz lūgumrakstu. Man šķiet, ka uh, varētu būt arī mierīgi vēl vairāk. Tā kā mēs varam priecāties par lūgumrakstu skaitu pieaugumu. Grieķijā mēs varam problēmas, un šīs problēmas tikai arvien vairāk pieaug, ne tikai Grieķijā, bet arī citās valstīs. Astotajā ziņojuma punktā ir runa par to, ka uh, nākotnē akritumu uh, e, izgāstaviem poligoniem būtu jāatrod piemērotas vietas, eh, pamatojoties uz objektīviem zinātniskiem un socioloģiskiem kritērijiem. Te ir runa par pilsoņu eh, balsu sadzirdēšanu, vietējiem iedzīvotājiem ir jātiek informētiem, saklausītiem, jo mums nākotnē būs arvien vairāk atkritumu poligonu, taču bieži eh, to izveida notiek nepārdomāti. Padomājiet par visu šo plasmas, kas tiek izmantot telefonu vai uh, uh, pudelītes uh, saražošanā, tas nemaz nav tik daudz vajadzīgs. Un bieži atkrituma poligonu izveidē tiek izmantots es finansējums, tas ir otrs. Un pilsoņiem, vietējiem iedzīvotājiem ir tiesības iebilst pret šādu poligonu izveidi. Tā tad ir pa, pa, pa, pastāvīgs spriedzi starp pašvaldībām un uh, valdībām, kā šo spriedzi mazināt, <clears throat> vai atrisināt. No vienas puses ir pašvaldība, kas vēlas izveidot, eh, tad valdība, kas vēlas nacionālā līmenī izveidot poligonu, un tad ir eh, pašvaldības iedzīvotāji, kas to negrib. Parasti abas puses pilnībā apmierināta nav iespējams, un tomēr. Es domāju, ka Valansas kunga teiktais varētu tikt nedaudz papildināts. Uh, dodot abām pusēm vairāk laiku pār uh, iespējamās poligona izveidas sekām, kā grieķu kolēģi ir teikuši, ir tiešām bijušas problēmas ar šiem poligoniem, un līdzekļi ir tik noplūduši uh, eh, tur, kur nevajadzēja, tas nav sīkums. Tātad gan ar naudu, gan ar korupciju ir bijušas problēmas. Un visbeidzot, gribētu teikt, ka šādām debatēm vajadzēja notikt jau projekta plānošanas posmā, pirms tiek pieņemts gala lēmums, lai abas puses varētu pilnībā apzināties e, īstenamā plāna e, ieguvums, kā arī visas sekas, trūkums arī ja abas puses piekrīt, ka ir jāce, jāizveido poligons, eh, lai arī ir mīnusi, tad varbūt arī būs atbalsts, bet ja nav pilns informācijas, tad būs protesti. To es gribēju teikt. Paldies. Paldies. Cits neviens neizteiksies par ziņojumu. Lūdzu, tad Jums ir iespēja izteikties. Paldies, priekšsēdus kundze. Es jau no paša sākuma šī ziņojuma sakarā esmu uzsvēris, cik svarīgi, lai uh, misijas visiem būtu kompetents vadītājs, un tas ir tiešām diezgan nozīmīgi. Jo mēs esam redzējuši, ka ir paveikts liels darbs, Un eh, šajā darbā bija eh, tika skārtas daudzas dažādas jomas. Grupa ir ielikusi lielu darbu komiteju, un arī pēc tam ir bijis diskusijas, debates. Es runāju ne tikai par šo darbu, kas ir noticis Grieķijā, Atikā, Peloponesā, uh, mēs esam saskāršies ar eh, daudzām nopietnām problēmām daudzās dažādās jomās. Bet es gribētu tiešām uzsvērt, ka ja delegācija eh, tiek kompetenti vadīta, un um, šajā gadījumā Grieķu uh, deputāti visu laiku piedalījās misijā, pat nebūdami šīs delegācijas locekļi. Un tas mums bija ļoti noderīgi, jo, protams, viņi šīs problēmas daudz labāk pārzina nekā deputāti no citām valstīm. Viņi ļoti labi pārzina situāciju Grieķijā. Peloponesas centrālajā daļā mēs redzējām ļoti nopietnas problēmas arī citur, eh, tajā skaitā ar asbestu. kuras ir vēl grūtāk risināmas, jo augsnes uh, vidējā daļa ģeoloģiski no petroloģiskā viedokļa ir <clears throat> dažādas eh, tādas, tādas lāņojumi, kas eh, nav redzami. Īsumā šeit varētu būt vēl nopietnākas problēmas, nekā mēs tagad spējam to saprast. Kopsavilkumā Es vēlētos norādīt, ka šī faktu vākšanas vizīte Grieķijā var būt piemērs līdzīgām vizītēm nākotnē. Un šeit es nerunāju tikai par rezultātiem kā tādiem, bet arī metodi, kas varētu darba metodi tikt izmantot citām aktivitātēm. Varbūt ne visām, bet arī citām. Jo, ja plānošana notiek nopietni, tad uh, agrāk vai vēlāk būs rezultāti. Tā būs arī ar šo ziņojumu, manuprāt. Paldies! Paldies! Tagad trīs minūtes ļausim izteikties Eh, lūgumraksta iesniedzējiem. Viņš ir ieradies, viņš vēlas izstāties, tātad uzstāties Gikas kungam. Efraļs Togirijā, prodirē. Lielas paldies priekšsādātājiem. Godājumie deputāti, mēs uh, esam jums uh, ļoti pateicīgi un es saku jums paldies gan savā vārdā, gan arī citu pilsoņu vārdā. Paldies, ka jūs ieradāties uh, Grieķijā, redzējāt, kas uh, notiek ar pastāvošo izgāstuvi un topošo izgāstuvi, un ir ārkārtīgi jauki, ka jūs uh, runājat par lēmumiem, kas uh, tiek pieņemti. Grieķija, protams, ir sniegusi savu ieguldījumu demokrātijas izveidē, uzcēlusi Akropoli, tomēr 2014. gadā situācija, diemžēl, vēl joprojām ir tāda, ka uh, Mēs kā valsts nesam vēl atrisinājuši tās problēmas, kas saistās ar atkritumiem. Arī atkritumi ir sabiedrības blakus produkts, un tas mūs dažādi apdrauda, mums tiek piedraudāts ar sodiem, Bet tad rodas jautājums, kāpēc eh, Grieķijā netiek veikta atkrituma otrreizē pārstrāde, kāpēc netiek īstenota ietvēra direktīva, kāpēc eh, Grieķija otrreizējā atkrituma apstrādē atsevišķos punktos ir eh, priekšgalā, bet uh, citos jautājumos nē. Šeit ārkārtīgi būtiska ir preventīva pieeja un otraizēja pārstrāde te spēlē savu lomu. Tomēr šeit otraizēja apstrāde nenotiek, un tas ir izdevīgi atsevišķiem uzņēmumiem kopā ar mm, vēl vienu mm, lūgumu rakstu iesniedzēju. Mēs sagatavojām šo petīciju, kur netiek runāts tikai par vienu izgāsto, bet par visu atkritumu nozari Grieķijā Amfilīdes eh, izgāsto. Es eh, gribēju runāt, lai tad, kad nākamreiz eh, par šo jautājumu tiks runāts, tiktu uzaicināti pārstāvi no dažādām problemātiskajām vietām un arī komisija. Es teiktu, ka vides jomā tas ir skandāls. Tas uh, politiski nav guvis eh, atsaucību, un jāteic, ka tas ir zīmīgi Grieķijai. Nenotiek otraizēja atkrituma pārstrāde, netiek nodrošināta pienācīga atkrituma apsaunīkošana, un pat jaunākais revīzijas palātas eh, atzinums, kas datēts ar 2012. gadu, tas ir 20. atzinums, runā to, ka šādu iekārtu finansēšana ir saskārsies ar līdzīgām problēmām ne tikai Grieķijā, bet arī Spānijā un Portugālē un citās valstīs Itālijā. Tur ir pilnīgi acīm redzamas kļūdas, bet komisija to neatzīst arī šodien. Un visļaunākais ir tas, ka ietekmes uz vīdi novērtējumā dažas lietas ir vienkārši pat uh, paslēptas jo teica, ka tā ir smiešanās pa cilvēkiem. Šie ietekmes uz vīdi novērtējumi ir īsta komēdija, kāpēc tāda vispār ir nepieciešama, ja tie tiek veidot šādi. Pilsoņu bāžas mums ir jāuztver nopietni, ir jāgādā par to, lai notiktu otraizēja atkrituma pārstrādāšana. Un uzņēmējiem ir jāapzinās sava atbildība būvējot uh, atkritumu izgāstuvis Grieķijā, bet, protams, ne tikai Grieķijā. Es gribētu prasīt no deputātiem, lai jūs pieliktu punktu šiem noziegumiem pret vīdi, un tā tas uh, nedrīkst turpināties. Es zinu, jūs man atvēlējāt ļoti maz laika, man bija ļoti daudz sakāmā, bet paldies par to, ka ļāvāt man izteikties. Lielas paldies! Diemžēl mūsu rīcībā nav pārāk daudz laika, un mums ir jāiedziļinās vēl arī citu pilsoņu problēmās, tāpēc es došu tagad vārdu referentam un delegācijas vadītājiem. Paldies, priekšsādātāji! Es pieņemu zināšanai visus komentārus un problēmas, ko pieminēja kolēģi, kā arī ierosinājums, kurus jūs izteicāt, un tos visus mēs iekļausim dokumenta teksta projektā. Es gribēju pateikties uh, Hontis kungam par viņu ierosinājumiem. Jūs zināt, ka secinājumi joprojām ir atvērti tos var uzlabot, un mēs visi varam sniegt savu ieguldījumu, lai uzlabotu šo dokumentu. Tālāk Baldīnī konga komentāri par izmantotajām darba metodēm faktu izpētes misijā bija ļoti precīzi. Es domāju, ka mēs tos varam iekļaut dokumentā, lai to uzlabot. Tālāk par nākotnē darāmo. Arī Tebaldīnī kungam ir taisnība, un arī tās varētu uzlabot šo dokumentu. Tika atzīmēts, ka tā ir tikai aizbarga redzamā daļa, jā, tā patiešām ir. Bet jūs, Grieķijas deputāti, norādījāt, ka ir vesela virkne problēma ar atkritumu poligoniem un atkritumu apsaimniekošanu Grieķijā. Mums to, protams, ir ļoti interesanti dzirdēt un uzklausīt uh, jūsu viedokli par to, ka tā ir tikai aizbērga redzamā daļa, bet uh, tas ir vismaz viens solis. Protams, mēs apzināmies, ka mēs uh, nevaram šo problēmu izpētīt eh, līdz galam un atrisināt vienreiz un par visām reizēm. Un tomēr Eiropas eh, parlamentam ir svarīgi uzklausīt eh, Grieķijas deputātu sacīto, un šī ir bijusi ārkārtīgi nozīmīga vizīte. Protams, ka svarīgi ir arī sodi, bet mēs neesam tiesneši. Mēs šeit nespriežam tiesu. Nē, mēs tikai runājam par lietām, kuras tālāk tiek nosūtīts Eiropas eh, komisijai, un viņu uzdevums ir eh, veikt attiecīgas darbības un domāt, kas notiek ar līdzekļiem, kas uh, Grieķijai ir doti, lai apsaimniekotu atkritumus, kā arī uzraudzītu notiekošo. Es domāju, jūs man varat piekrist, ka pilsoņi, protams, būtu apmierinātāki tad, ja mēs piedāvātu risinājumus, nevis sodas. Bet arī Angurakis kungs noteikti saprot, ka lūguma rakstu komitejas uh, pilnvarās uh, šādu iespēju nav. Mēs, protams, varam nosodīt uh, dažādas pārkāpumus, nākt klājā ar rekomendācijām un sakot tam, kā tās tiek īstenotas. Un gribēju teikt, ka mm, gribēju mm, atbildēt uz Salavrakos kunga sacīto, ka mēs varam uzlabot 6, 7 un 8 punktu. Jā, es piekrītu. Mēs esam atvērti dažādiem uzlabojumiem, dažādiem grozījumiem šajā dokumentā, un es pieņemu zināšanai visus jūs komentārus. Mēs mēģināsim iekļaut tos grozījumus, kas tekstu uzlabo. Es gribēju priekšstādātāji pateikties visiem, kas eh, ir snieguši savu ieguldījumu šī ziņojuma tapšanā. Es pats te biju klāt, uzklausīju visus runātājus, kuri piedāvāja veikt uzlabojumus šajā ziņojumā pirms galīgā balsojuma, un es ceru, ka šis dokuments tiks apstiprināts. Paldies, Kārlis, par paveikto darbu. No kolēģiem dzirdējām, ka tas ir guvis augstu novērtējumu, un šis ziņojums tiks apstiprināts mūsu nākamajā sanāksmē februārī. šī punkta apspriešanā mēs uzklausīsim arī to, kas ir sakāms nacionālajām iestādēm. Es domāju, ka tas ir svarīgi, lai kliedētu jebkādas papildu bāžas, kas ir radušās šīs delegācijas, šīs, šīs vizītes laikā un arī jautājuma apspriešana laikā. Un tagad pāriesim pie nākamā punkta, kura izskatīšanu atlikām pie 15. punkta. Paldies priekšsādātājiem! Es gribēju pateikties jums visiem par jūsu iesniegtajiem grozījumiem manam ziņojumam. Un šobrīd es labprāt uzklausīšu jūsu komentārus par grozījumiem. Šis ziņojums ir ārkārtīgi būtisks. Tas ir ziņojums par ES pilsonību, par ES pilsoņu tiesībām. Uh, un par nākotni, tāpēc ir ārkārtīgi būtiski mums visiem sadarboties. Es labprāt dzirdētu jebkādus komentārus, kas varētu palīdzēt uzlabot šo ziņojumu. Paldies! Muchas gracias, señor Salavrakos. Primero daríamos la. Lielas paldies, Salavrakos kungs. Representante de la comisión, el señor Stockwell. Pirms uh, uzsāksim diskusijas, es gribētu dot vārdu Stokvēls kundzei no komisijas. Thank you very much. Liels paldies. Es vēlētos pateikties jums par šo atzinumu par 2013. gada ziņojumu par es pilsonību. Es ļoti ar nepacietību gaidu šīs diskusijas un šobrīd gatavojotos es parlamenta vēlēšanām, es domāju, ir ļoti svarīgi runāt par es pilsoņu tiesībām. Un tas arī ir uzsvērts ziņojumā, ka tas ir kopīgs es institūciju uzdevums un dalībvalstu uzdevums nodrošināt to, ka šīs tiesības tiek īstenots. Gribēju uzsvērt, ka daudz kas jau ir paveikts kopš 2010. gada ziņojuma tapšanas Tas ir redzams Eiropā mājaslapā. Tur ir vesela virkne ar darbībām un aktivitātēm, kas veiktas 2010. gadā. Jūs redzat, ka vairums rekomendāciju ir īstenots. Pagājušajā gadā mēs, piemēram, pieņēmām uh, ziņ, uh, likumdošanas aktu paku, pakotni par pasažieru tiesībām. Un mēs redzam, ka arī pagājušā gadā ir daudz kas izdarīts īstenojot mērķus 2014. gadam, piemēram, kvalitātes programma mācekļiem, eures modernizācija, kas ir uzsākta pagājušajā nedēļā, un īsi pirms Ziemassvētkiem mēs iedarbinājām jaunu mājaslapu, kas ļaus pilsoņiem labāk saprast, kur viņi var meklēt tiesiskās aizsardzības līdzekļus, ja viņu tiesības netiek ievērotas. Tāpēc Šīs e, daļa no rekomendācijām, kas ir minētas jūsu ziņojumā, arī jau ir īstenots. Mēs esam uz pareizā ceļa, bet ir jādomā par to, kā īstenot e, priekšlikumus e, mūsu pilsoņu tiesību uzlabošanai, un tas ir īpaši svarīgi ņemot vērā gaidāmās vēlēšanas. Mēs vēlamies, lai pilsoņi saprast, cik tās ir svarīgas, un lai viņi varētu ietekmēt savu un savus eh, ģimenes nākotni. Tāpēc ir jārunā par pilsoņu tiesībām, un tas ļoti labi ir uzsvērts jūsu ziņojumā. Lielas paldies par to, un es ar nepacietību gaidu sakojošo diskusiju. Paldies! Vispirms es gribētu dot vārdu Bekara kungam. Jā, Jā liels paldies priekšstādātājiem! Es gribēju norādīt to, ko es jau personīgi pateicu referentam. Manuprāt, tas ir ļoti labs ziņojums un izsvērts ziņojums. Tajā ir ņemti vērā e, daudzi aspekti, un tas ir izdarīts tādā veidā, ka mēs varam tam piekrist. Un tomēr papildus tam ir atsevišķi punkti, par kuriem, manuprāt, būtu nepieciešams runāt. Es jau iepriekš gribēju pateikt komisijas eh, pārstāvē, ka es viņai pilnībā piekrītu. Manuprāt, ziņojumā ir tiešām nepieciešams runāt par 25 eh, aktivitātēm, kas ir īstenotas. Manuprāt, pilsoņiem ir jāparāda, ka darbam, kas notiek Eiropas līmenī, ir panākumi un uh, tiek paveiktas konkrētas lietas, bet ir atsevišķi punkti, par kuriem man ir zinām ierosinājumi. Es domāju, vajadzētu padomāt par to, kā mēs rīkosimies ar atsevišķiem punktiem, kas attiec uz ēs pilsonību. Manuprāt, Eiropas līmenī te ir panākti ievērojami panākumi, kam ir liela nozīme arī ES pilsoņu dzīvē, un eh, te es gribēju sacīt, ka tas ir tikai netieši saistīts ar taupības politiku. Mm, tiešām nedomāju, ka ir pamatoti, ka mēs mm, nodarbojamies ar eh, pilnīgi citiem jautājumiem, nevis es pilsonību. Un tad ir vēl citi jautājumi, piemēram, vēlme pēc pensiju sistēmas harmonizācijas. Tas ir asā pretrunā ar uh, nacionālajām likumdošanas principiem ar subsidiaritātes principu. Un, manuprāt, nav jēgas uh, prasīt kaut kādas lietas, kuras vispār nav īstenojams. Un tas pats attiec arī uz trešo uh, valstu pilsoņu tiesībām. Šis jautājums jārisina citur. Jo tad, ja mēs runājam par es pilsonību, tad mēs nerunājam par trešo valstu pilsoņiem. Un ir vēl atsevišķi jautājumi, kas man šķiet interesanti, kur ir nepieciešams skaidrot situāciju, un es labprāt uzdotu jautājumus kolēģim, lai saprastu, ko tieši jūs esat domājis. Atsevišķos punktos man tas nebija īsti saprotams, un ir arī atsevišķi kompromisa priekšlikumi, par kuriem man ir jautājumi. Ja manuprāt, ir daži pārāk apjomīgi kompromisi, kurus es lab labāk redzētu sadalīt uz gabaliņos. Uh, kā arī bēgļu jautājumu, kur, manuprāt, ir nepieciešama cita pieeja, bet es negribētu, lai jūs to uztvert kā negatīvu kritiku, pilnīgi pretēji. Es gribēju vēlreiz uzsvērt, ka jūs esat sagatavojuši li lieli, sagatavojis lielisku ziņojumu, tas ir lielisks pamats, bet es gribētu vienkārši noskaidrot atsevišķus aspektus, lai ziņojums būtu perfekts. Šādas ambīcijas man kā ainu referentam ir, un es mēģināšu gādāt par to, uh, lai notiktu arī vēl viena ēnu referents sanāksme, bet e, to es vēl noskaidrošu personīgi ar referentu. Es pateicos arī sekretariātam par sniegto ieguldījumu. Liels paldies, e, Bekera kungs, un tagad vārds Huntis kungam. Paldies priekšsādātāji. Patiešām Un, kad mēs uh, pirmo reizi uh, apspriedām Salavarakos konga ziņojumu un šobrīd, kad mēs apspriežam grozījumus, es vēlreiz gribēju uzsvērt, ka mūsu kolēģis ir paveicis ļoti nopietnu darbu, ļoti augstu, atzinīgi vērtējumu darbu un par ārkārtīgi svarīgu jautājumu. Manuprāt, te ir nepieciešama ļoti demokrātiska un uz stimuliem balstīt pieeja. Es tāpat kā Vēžjā kundze esmu iesniedzis grozījums GUE grupas vārdā un arī savus grozījumus tos ir ņems vērā. Daži no tiem ir iekļauti arī kompromisa tekstām. Un par dažiem no šiem punktiem es nezinu, kā tos vērtē referents, bet runājot par kompromisa grozījumiem, mēs, ja precīzāk sakot, es piekrītu kompromisa grozījumiem 3, 4, 5, 6, 7 un 8. Es pašlaik uh, nevar pastāstīt, par ko ir šie kompromisa grozījumi, jo tam nav pietiekami daudz laika. Tomēr ir skaidrs, ka mūsu iesniegtie grozījumi ir iekļaut šajā kompromisa tekstā, un es tam varu piekrist. Mans jautājums un uh, attiecas uz pirmajiem diviem kompromisa grozījumiem, kur mums ir zināms problēmas. Un konkrēti runājot par pirmo kompromisa grozījumu, tādā veidolā, kā tas ir iekļauts tekstā, kur ir pateikts, ka Lisabonas līgums ir stiprinājis pilsoņu ekonomiskās brīvības, piedodiet, tam es nevaru piekrist. Es nepiekrītu faktam, ne jau tikai formulējumam. Es nepiekrītu tam pēc būtības, ņemot vērā esošo situāciju un krīzes radīto situāciju daudzās Eiropas valstīs vismaz ekonomiskās brīvības jomā, un tāpēc arī tiesību jomā, pilsoņu tiesību jomā mēs eh, nevaram neko tādu apgalvot. Manuprāt, eh, šis komentārs neatbilst faktiem, tāpēc man tas nešķiet pieņemams. Un tas pats attiecas arī uz garantijām un es pilsoņu uzticību, uh, pēc tam, kad ir apstiprināts Lisabonas līgums un uzsāktā īstenošana. Un tas ir otrā kompromisa teksts un arī 86. grozījumā. Un tāpēc šos divus kompromisa grozījumus es nevaru pieņemt. Un es gribēju parunāt uh, par vēl diviem grozījumiem, kas nav iekļaut kompromisa tekstā, bet kur ir svarīgi. Pirmais no tiem būtu 60. grozījums manuprāt, Salavrakus kungs var piekrist un saprot to, ka Eiropas uh, Savienības pilsoņiem ir tiesības piedalīties uh, savas valsts parlamentu vēlēšanās. Un es minēšu kādu piemēru, piemēram, Grieķijas pilsoņiem nav tiesību savas uh, pastāvīgās dzīves vietas valstī uh, piedalīties vēlēšanās savā izcelsmes valstī. Manuprāt, tas ir jāņem vērā, jo krīzes dēļ ir jaunas migrācijas plūsmas, cilvēki atstāja Grieķiju, dodas uz citām ES dalību valstīm un pilsoņi, kuri ekonomisku iemeslu dēļ nevar atgriezties Grieķijā, uh, Pilsoņiem, kuri nevar um, ekonomiski iemeslu atgriezties Grieķijā, ir jānodrošina tiesības balsot tajā valstī, kur viņi dzīvo. Tāds ir viņu tiesības. Un vēl es gribēju pieminēt 35. grozījumu. To mēs sagatavojām kopā ar Veržā kundzi, un tajā ir teikts, ka mēs nožēlojam to faktu, ka mm, programma, kurai ir skaists nosaukums Eiropa pilsoņiem, un ievērojams tās uh, budžeta apjoms ir rezervēts uh, um, dalībniekiem un, un um, tur tiek runāts par dažādiem režīmiem, kas sagroza Eiropas vēsturi, tiek runāts par komunismu, par nacismu, un ja Eiropas pilsoņi neizprot šos procesus, viņi nevarēs pareizi ietekmēt arī notiekošos procesus. Tas ir bīstami. Un otrkārt, runājot par to, ko cilvēki zina par citām nācijām, kas dzīvo viņiem līdzās, jo Pēc otrā pasaules kāra mēs visi dzīvojam viens otram līdzās. Jāteic, ka tas nevar vēlamā gaisotnē ietekmēt uh, pilsoņu sapratni par to, ko nozīmē Eiropa un tam līdzīgi. Tāpēc es gribēju pievērst jūsu uzmanību šim punktam. Un kad es teicu, mm, mēs piekrītam sešiem kompromisa grozījumiem no astoņiem, tad es uh, gribēju teikt, ka nepiekrītu otram un gribēju pievērst uh, jūsu uzmanību tiem diviem grozījumiem, ko jūs esat uzsāruši. Tagad vārds Ždānukas kundzē. Thank you. Uh... Paldies, priekšsādātāji. Jā. Šim, šis jautājums ir ļoti dīvains, šī Eiropas Savienības pilsonība. Un izskatās, ka tas eh, pierāda manis teikto mūsu diskusijās pagājušajā nedēļā eh, sesijas laikā par Eiropas pilsonību, eh, kur bija runa par pilsonības tirgošanu. Un tad es skaidroju savu atturēšanos balsošanā par, šito, par šo rezolūciju, ka es teicu, ka nevar pārdot kaut ko, kas nepastāv, jo Eiropas Savienības pilsonība kāda tā ir tagad, tas ir vienkārši nacionālās pilsonības atvasinājums. Nav neviena cilvēka, kuram varētu būt eh, Eiropas Savienības pilsonība un eh, nebūt kaut kādas dalībvalsts pilsonība. un tā ir arī eh, šķelšanās parlamentā, mums pieejā Eiropas Savienības pilsonībai, un jautājums ir par to, vai tai ir jābūt kaut kādai pievienotie vērtībai, vai tai ir jādarbojas tādai, kāda tā ir, vai eh, tā var būt vienkārši atvasinājums eh, kādas dalībvalsts pilsonībai. Un pirmā pieeja, es esmu par šo te pirmo pieeju, proti piešķirt uh, lielāku vērtību ES pilsonībai un šo te pilsonību piešķirt arī virknei cilvēku, kas ir Eiropas Savienības pastāvīgi iedzīvotāji, bet kuriem nav nevienas dalība valsts pilsonība. Un pirmie kandidāti šādas pilsonības saņemšanai būtu tā sauktie nepilsoņi divās Baltijas valstīs, Latvijā un Igaunijā kuriem ir dalību valstu izdotas pases, kuriem ir nodrošināta šo dalību valstu diplomātiskā aizsardzība, bet kuri nebauda pilnas pilsoņu tiesības. Lūgumraksti par šo jautājumi ir jau iesniegt šai komitejai no Latvijas un no Igaunijas. Labi, tas nebija 2013. gadā, tas notika agrāk, bet uh, problēma joprojām pastāv. Šie cilvēki, nu, piemēram, nevar balsot vēlēšanās, nevar kandidēt vēlēšanās, un mans grozījums, kas eh, tika veltīts šai problēmai, diemžēl netika iekļauts 7. kompromisā, kas aptver tikai problēmas, kas ir saistītas ar Eiropas vēlēšanām. Es eh, piekrītu tiem priekšlikumiem, kas ir iekļaut šajā kompromisā, un uh, vienā no maniem grozījumiem es arī vērsu uzmanību uz uh, ļoti slikto uh, pilsoņu aktivitāti, runājot par dalību vēlēšanās, ja cilvēki dzīvo citā dalību valstī, proti runājot par vietējām un Eiropas vēlēšanām. Starp citu, Latvijā mūsu sarakstā bija kāds Itālijas pilsonis, kas bija kandidāts, bet joprojām tie ir ļoti reti gadījumi. Tātad man ir eh, tiešām ļoti žēl, ka šī te ideja par uh, eh, pastāvīgi par, par eh, tiesību piešķiršanu pastāvīgiem rezidentiem balsot vēlēšanās, kaut gan tā ir praksa daudzās dalībvalstīs, apmēram pusē dalībvalstu ir šādas tiesības balsot, pastāvīgiem iedzīvotājiem, kas nav pilsoņi Eiropas Savienībā. Un es gribētu turpināt runāt par šiem priekšlikumiem. Jūs redziet, kad uh, Malta piešķir savu pilsonību ārvalstniekiem, jā, tad mēs uh, saausāmies, tad mēs sakām, ka tas ir Eiropas jautājums, bet tad, kad tiek pacelts jautājums par to, ka bezvalstnieki dzīvo dalībvalstīs, kur ir dzimušies dalībvalstīs, tad no komisijas dzirdām, ka tas nav Eiropas jautājums, ka tā ir dalībvalsts kompetence. Tātad šeit ir acīm redzami uh, dubultie standarti, divkārši mēraukli tiek piemērota, runājot par uh, problēmām dalībvalstīs un Eiropas Savienībā, kas attiecas uz Eiropas Savienības pilsonību Un tā arī ir lielākā problēma, kas uh, nav uh, atrisināta. Es biju referente atzinumam no Liba komitejas par pilsonības ziņojumu, un mani priekšlikumi netika iekļauti labējā uh, spārna spēki um, bija pret to, ka mēs piedāvājam pievienoto vērtību Eiropas Savienības pilsonībai. Diemžēl tā ir politiska problēma, un mums ir jāstrādā tālāk, ja vēlamies, lai Eiropas Savienība labi darbotos. Paldies! Muchas gracias, señora Zdanoka. Paldies, Ždanokas kundze. Postināro kungs nākamais lūdzu. Eh, mulțumesc. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms. Uh, gribētu sveikt, apsveikt to, ka ir šis ziņojums un arī to uh, gribu atzinīgi novērtēt, kā Salavrakus kungs ir strādājis ar grozījumiem un izstrādājis kompromisa grozījumus, ņemot vērā arī ēnu referentu teikto. Arī manus priekšlikumus viņš ir ņēmis vērā. Es esmu no sociāldemokrāta grupas uh, ēnu referents. Uh, Un tomēr, protams, ir ļoti precīzi izteikumi izskanējuši, proti, ka mūsu valstī ir pilsoņi, kam, kas nav pat otrās klases pilsoņi, jo viņiem nav um, vēlēšana tiesības, ne aktīvās, ne pasīvās, pat, viņi, pat ja viņi ir dzimuši šajā valstī. Uh, un mm, nav pat bijusi šāda tiesība atņemšana, tad mums, mums Eiropas Savienībā ir patiesa problēma. Un diskusijās ar citiem ēnu referentiem mums vajadzētu rast saprātīgu formulējumu, lai skaidri aprakstītu faktus un lai uh, Eiropas komisija nākotnē varētu rast uh, um, risinājumu šīm problēmām. Un es domāju, ka šodien um, mums vajadzētu saskaņot vienu aspektu. Dalībvalstīm ir jāīsteno visu pilsoņu tiesības, tā skaitā romāņu un bulgāru tiesības, kuri saskaņā ar uh, valstu vadītājiem, um, viņu teikto, ar ministru teikto, ka šie pilsoņi tiek definēti kā nepieņemami. Un uh, tā tik vēl trūka viņiem lūks nesāt zeltenu zvaigzni. Tātad mēs redzam šeit diskriminācijas gadījumus, uh, un ar šo ziņojumu mums vajadzētu raidīt signālu, proti signālu uh, Eiropas pilsoņiem. Un šeit uzdo, rodas jautājums, kāds tad ir šis signāls, vai mēs varam pieņemt, ka pastāv pirmās un otrās šķiras pilsoņi, visi pilsoņi, kas ir dzimuši Eiropas uh, eh, dalībvalstu teritorijā, ir tiesīgi saskaņā ar likumu, nevis uh, kaut kādu mistisku uh, ticējumu dēļ, bet viņiem ir tās pašas tiesības un tie paši pienākumi kā citiem pilsoņiem. Un tāpēc es domāju, ka šīs idejas ir jāuzsver tekstā, uh, Un paldies referentam par to, cik atvērti viņš ar mums strādāja, un es esmu pārliecināts, ka radīsim uh, arī risinājumu šajos politiskajos aspektos. Paldies! Muchas gracias, eh, señor Bostināru. Paldies, eh, Bostināru kungs. Un vispēcot Salvarakus kungs, lūdzu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Paldies priekšsādātājiem. Es gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas izteicās. Un uh, izteica komentārus par šo ziņojumu. Tas ir visu mūsu ziņojums, tā es to redzu. Arī pagājušreiz es uh, tā to uh, redzēju, uzskatīju, un uh, tomēr viena lieta ir ļoti svarīga. Juridiski raugoties. Uh, šī te Eiropas Savienības pilsonība, un Štanoks kundze to jau minēja, ka tas ir kaut kas tāds, ko mēs nevaram mainīt, šo juridisko veidolu mēs nevaram mainīt, jo tas ir gatavs produkts. Bet ko mēs varam darīt? Mēs varam virzīt zināmas idejas, kas varētu novest pie sociāla pakta, uh, Um, agrāk um, bija, piemēram, Rousseau un Montesquieu izteikumi, kas bija kā iedvesma, bet uh, juridisku tekstu, kas nozīmētu arī konkrētus soļus, uh, to mēs nevaram uh, panākt. Uh, tādu rezultātu nevaram panākt, jo uh, uz to, tad reaģēs dalībvalsts un nepieļaus. Bet ar šo ziņojumu vēlamies taču arī kaut ko panākt. Mēs gribam panākt uh, rezultātus, un lai to panāktu, mums ir jānosaka tādi vispārīgi pamatprincipi, kas nepārkāps subsidiaritātes principu, jo, kā jūs zināt, uh, Eiropā ir šobrīd zināmas tendences un reakcijas, uh, tepat Eiropā, kas eh, zināmā mērā ierobežo dalību valstu suverenitāti, jo tiek eh, attīstīta šī Eiropas puse, un tad ir šī reakcija, eh, sakot, nu tad vajag mazāk Eiropas un vairāk nacionālās suverenitātes. Es mēģināju uh, panākt tādu, te, tādu līdzsvaru starp abām šīm tendencēm. Un es domāju, ka šīs tendences ļoti skaidri parādīsies arī gaidāmajās Eiropas vēlēšanās. Vienmēr esam labi sadarbojušies ar Bekara kungu, un es domāju, ka tas noteikti arī turpināsies, un varēšu ņemt vērā viņa komentārus. Huntis kungs. Man ir liels prieks, ka jūs uh, akceptējat uh, mūsu piedāvātos kompromisu grozījumus. Varam uh, vēl diskutēt par pirmo un otro kompromisu grozījumu, kas ir par 60. un 35. grozījumu. Jā, par 35. Tur es piekrīstu, ka Mēs nevaram vienkārši vienā elpas vilcienā nosaukt komunismu un nacismu, bet šis grozījums neiedaras, jo šeit ir runa uh, par uh, um, šo te uh, atceri, kas nav nemaz ierakstīts nevienā Eiropas dokumentā. Mēs jau nevaram tagad runāt par to, kas tiks iekļauts kaut kādā dokumentā. Tātad par piemiņas pasākumiem šeit ir runa. Es nezinu, vai kāds šo lietu pārzina, bet uh, es zinu, ka uh, šis dokuments vēl nav uzrakstīts. Un, uh, ja mēs uh, šeit censtos pārāk runāt par kaut ko, kas vēl nav izdarīts, uh, kas vēl nav uzrakstīts, nu es nezinu. Tagad 60. grozījums, pagaidiet, tūlīt to atradīšu. Jā, 60. grozījums. Šeit ir runa par uh, vēlēšanu tiesībām, kas ir dalībvalstu pilsoņiem. par vēlēšanu likumdošanu dalību valstīs. Un visos Eiropas Savienības uh, dokumentos, kur runa par Eiropas vēlēšanām, tur detaļas tiek atstātas subsidaritātes ziņā. Un tieši tāpēc arī Daži deputāti ir uh, ievēlēti no sarakstiem un citi pēc balsu skaita. Tas atkarīgs ir no uh, katras dalībvalsts vēlēšana sistēmas. Uh, un man neliekas, ka šeit mēs varam izteikt tādu komentāru, sakot, ka uh, es pilsoņiem ir nepieciešami īstenot savas izcelsmes valsts vēlēšana tiesības tās dalībvalsts vēlēšanās, kur viņi dzīvo. Praksē visas eh, dalībvalstis ir eh, atrisinājuši šo jautājumu, sasrādājoties ar savām vēstniecībām, jo šie pilsoņi tad var doties uz savu uh, vēstniecību, savas valsts vēstniecību, ja dzīvo citā valstī un tur arī nobalsot. Grieķijā visās uh, vēstniecībās ir uh, vēlēšanu urnas, kas uh, novada mani pie Ždanoks kundzes teiktā. Es piekrītu jums. Mēs, manuprāt, visi ļoti loģiski runājam. Es teicu, ka ideoloģijas, um, par to esam uh, sprieduši, bet par to vajadzētu runāt pēc pusnakts pie viskija glāzes. Ideoloģijas, jā, uh, ir dažādas uh, ideoloģijas, kas tiek ievērotas un tas uh, jums palīdz, jūs pieejā zināmiem jautājumiem. Dzirdēju no visiem kolēģiem, ka viņi runā ļoti loģiski. Tātad es nevaru teikt, ka šie priekšlikumi, kas ir izteikti šajos grozījumos, uh, ka tie ir balstīti uz politisku ideoloģiju jo gal galā tas, eh, kas tiek teikts, tam ir jābūt saprātīgam un balstītam uz loģiku. Jūs minējāt Maltu. Jā, ir eh, lieliski, ka varam runāt eh, savā starpā viens par otru, un tas arī ir jādara. Un Grieķijā Mēs runājam par to, ko latīniski sauc homo homos lupī. Un tas, ko es saku, ir tas, ka mēs esam gatavi diskutēt par visu, par ko jūs vēlaties diskutēt, bet uh, tam ir jāiet roku rokā ar šo ziņojumu, un tam ir uh, jāpanāk uh, to, lai šis uh, ziņojums būtu efektīvāks un lai tas sasniegtu rezultātus. Tātad šeit nav runa par mūsu politisko uzskatu atspoguļojumu, bet uh, šeit ir jāatspoguļo mūsu kopīgā loģika. Bostināro kungs arī ļoti loģiski izteicās. Paldies! <clears throat> Paldies, Salavrakus kungs! Es arī gribētu apsveikt referentu un uh, arī pateikties par politisko grupu veikto darbu. Balsojums notiks februārī, un es ceru, ka Uh, un es arī aicinu Eiropas komisiju, lai tā visas pilsoņu prasības, kas nav atrisinātas, uh, skatītu uh, pēc iespējas drīzāk un lai rastu risinājums. Paldies, un tagad uh, skatīsim 18. punktu, 1175, 2012, uh, lūguma raksts uh, par diviem kodolreaktoriem apvienotajā karalistē. Tani Džaksona lūgumas ierasniedzēji nav klāt, tāpēc dod vārdu komisijai. Santiago Martīnas Iglesias kungs komisijas vārdā lūdzu. Attiecībā uz šo lūgumu rakstu komisija apzinās, kādi ir eh, tagadējie pētījumi par uh, radiācijas riskiem uz, uh, un to ietekmu uz sievietēm un vīriešiem. Uh, starptautiskā līmenī tiek ieteikts, ka uh, ie, ietekme no radiācijas būtu jāierobežo uz uh, vienu miliju zīvērtu gadā. Tiek noteikts arī, ka uh, ir uh, ierobežojumi uh, sabiedrībai arī vieni, viens milizīvērts gadā. Uh, Padomes direktīva, kas nosaka pamatstandārtus aizsardzībai pret uh, radiāciju, kas tika pieņemta 13. gada decembrī, apstiprina uh, šos limitus un arī uh, norāda uz atšķirībām attiecībā uz vecumu un dzīmumu. Runājot par divu kodolreaktoru būvniecību Hinkley Pointā, komisija uzskata, ka atzinums, kas pieņēms 2012. gada jūlijā, uh, diskusijās ar investoru uh, ir konstatēts, ka tiek izpildīts eiro līguma prasības. Tā ir nacionālā atbildība galvenokārt. Uh, tātad investora atbildība un nacionālā regulātora atbildība kontrolēt, ka uh, tiks nodrošināts pienie, pienācīgs drošības un drošuma līmenis un ka tiks ņemti vērā uh, pārbaudas rezultāti, kas tika veikti uh, Eiropas Savienībā. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el señor Taylor. Paldies. Dod vārdu Taylor, Taylor kungam lūdzu. Paldies priekšsēd. Paldies komisijai par skaidrojumu. Es lūgumrakstu izlasīju un nedomāju, ka komisija ir pietiekoši rūpīgi uh, izskatījusi sūdzības, kas tajā ietvērtas. Konkrēti lūgumraksts sniedzējs apgalvo, ka sievietes ir pakļautas lielākam radiācijas riskam. Konkrēti lūguma rakstiesniedzējs saista radiāciju. Uh, uh, meiteņu, uh, jaundzimušo meiteņu uh, ir dzimties defektojums. Un viņa norāda uz attiecīgiem atziņumiem, atzinumiem. Lūgumraksts iesniedzēji norāda uz to, ka lielākā daļa cilvēku, kas nosaka radiācijas standartus, ir vīrieši. Un sieviešu intereses šeit nav pietiekošā mērā ņemts vērā. Es nedomāju, ka komisija ir lūgumu rakstu tā īsti atbildējusi attiecībā tieši uz šīm dzimuma atšķirībām, uz to, kā dažādi radiācija ietekmē dzimums. Acim redzot, ir daudz pētījumu, īpaši kopš Fukušīmas nelaimes. Un es vēlētos, lai petīcija, lai lūgumraksts tādēļ tiktu izskatīts rūpīgāk. Paldies! Vai vēl kāds vēlētos izteikties? Acīm redzot, nē. tad uz komisijas un Taylor kunga komentāru pamatu atstāsim atvērtu šo lūgumu rakstu turpmākam darbam. Tagad skatīsimies 19. darba kārtības punktu, ko iesniedz Petars Trojanskis, Ānas Polikovskis asociācijas vārdā par iespējamiem pārkāpumiem saistībā ar atomelektrostacijām Bulgārijā lūgumraksts numur 413 šķērsvītra 2012 lūgumraksts iesniedzējs nav ierodies, tādēļ došu vārdu Iglesias kungam komisijas vārdā. Uh, Kodoldrošība joprojām ir komisijai absolūts prioritāte, taču atsaucoties uz Eiratom līgumu 971, uh, konkrēti punktiem 4.5, Bulgārijas varas iestāžu ziņā ir Um, izmeklēt um, iespējamos licences noteikumu pārkāpumus. Bulgārijas tiestāžu ziņā ir pieņemt lēmumu, vai būt ceļam jauna atomelektrospēkstacija, un šeit ir uh, investīcijas aizvērtie pamatot uz 41. eratomu līguma pāntu. Komisija 2008. gadā saskaņā ar to pieņēma Eh, paudu viedokli, ka viss Eratom eh, eh, līguma prasības šeit ir izpildīts konkrētajā gadījumā, kas attiec uz um, elektroelektrības ražošana no šīs spēkstacijas, tad um, tas arī nav uh, uh, komisijas kompetencē. Eh, tas ir krimināltiesība jautājums, kas būtu skatāms nacionālas dalībvalsts kompetencē. Vai kāds vēlētos izteikties? Lūdzu. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji. Eh, var piekrist komisijai par kompetenci dalījumu. bet es gribēju tomēr kaut ko teikt par kodolenerģijas pieaugušo popularitāti Eiropas Savienībā, taču šī elektroenerģijas ražošanas metode ir dārga un bīstama, ņemot vērā Fukushīmas nelaimi. Mēs nevaram komentēt par potenciāli krimināliem šīs, krimināltiesiskiem eh, lūgumraksta aspektiem, Šķiet, ka Bulgārijas varas iestādes ir izpildījušas ēs likumdošanas prasības. Bet es vienkārši vēlos izmantot vēlreiz iespēju šeit um, paust savu negatīvu attieksmi pret atomelektrības arvien pieaugušo popularitāti Eiropas Savienībā. Paldies, Iratsa Balkungam! cits neviens acīm redzot nevēlas izteikties, līdz ar to mēs varam pievērsties 20. darba kārtības punktam. Eh, lūgumraksts numur 1666, šārsvītra 2013. Acīm redzot, mums ir tikai iesniedzēja iniciāli. Sekretariāts man jautā, vai mēs atstājam atvērtu vai slēdzam iepriekšējo līgumu rakstu, laikam derētu atstāt to atvērtu, pamatojoties uz samierīgumu principu. Jūs piekrītiet? Labi, tā darīsim. Iepriekšējā slūgumraksts tika atstāts atvērts. 20. Lūgumraksts ir iesniedzis uh, eh, PT, tātad personā šādiem iniciāliem. Uh, eh, asociācijas Save the Maroaja and Bukuresti Noi Neighborhoods vārdā eh, pār eh, pārkāpumiem saistībā ar daudzāk būvniecību vēsturiskajā teri teritorijā par Kelarejā Bazilēsku un līgumrakstiesniedzējs ir ieradies. Lūdzu, viņam vārdu. Paldies! Es pārstāvu eh, šo um, asociāciju, kas ir izveidojusies spontāni, nesam politiķi. Dāmas un kungi! Kā jau tika teikts, mūsu asociācija vēlas aizsargāt konkrēto pilsētas rajonu. Bukareštai ir sešas, uh, seši pilsētas rajoni, un divi ir tie, kurus mēs pārstāvjam. pārstāvam. Mēs konstatējam, ka pašvaldības iestādes ir e, pārkāpušas eh, pilnīgi visus ES e, eh, pašvaldību e, likumdošanas normas. Konkrētais pilsētas rajons kopš 1906. gada ir bauda pieminekļa aizsardzību, Un šeit ir arī rīkojums numur 114 un citi, kas nosaka to, ka ir jābūt minimālam um, autostāvvietu skaitam, uh, zaļām teritorijām. Tagad mums ir apmēram 200 dzīvumē bloku 10 km teritorijā, kas tika piebūvēti nelegāli, krietni pārāk lieli dzīvojamie bloki bez autostāvvietām un bez viena kvadrātmetra apzaļumoto teritoriju. Un vesels apzaļumotās teritorijas ielas malā tika likvidētas. Gadu desmitiem auguši koki tika nocirsti. Tas rupi pārkāp vidas likumdošanu Komisijas rekomendācija 2001-331 CE netika ņemta vērā. Šie nelegālie dzīvojumi bloki ar daudziem stāviem, e, patiesībā tie drīkstēja būt tikai divu stāvu augstumā. Tas viss tika ignorēts. Jebšu pašvaldības iestādes pat nelegāli piekrit šiem pasākumiem. Pilsētu būvniecības noteikumi ir tikuši ignorēti. Runa ir par diviem skaistiem pilsētas rajoniem, kurus pilsētu plānotāji pirms simts gadiem ir skaisti izprojektējuši. Ja turpmāk kas tāds tiek atļauts, mums jārēķinās ar to, ka šī pilsētas rajona aizsargātais status tiktu pilnīgi zaudēts. Šāda dzīvuma bloku rašanās tapšanas rezultātā. Runa ir par veselu pil Brukarešķas pilsētas rajona apdraudējumu. Ļoti akūtu apdraudējumu. Mēs jau esam pieraduši pie pilsētu būvniecības haosa. pašvaldības iestādes uh, augstākā līmenī varētu atsaukt šīs būtļaujas, bet tās neko nedara. Mums būtu pamats arī iesūdzēt tiesā uh, pilsētas uh, paš rajona mērs, taču tas iet pārāk ilgi, tas iet mūžīgi ilgi. Mēs jau 18 tiesprocesus esam iesnieguši, kas prasa uh, ēku nojaukšanu, taču šie tiesa procesi ilgs no 3 līdz 5 gadiem, tātad mūžīgi ilgi. Lūdzu, palīdziet mums. Rumānija ir izpildījusi ēs likumdošanas prasības, un tai ir jāaizsargā savu pilsoņi. To prasēs likumdošana, īpaši vēl, ja tiek saņemts ēs finansējums. Tagad vēl par šiem pilsētas rajoniem. Es pats vienā no tiem esmu uzaudzis Tur ir rožu krūmi auguši pagalmos un skaisti, citi skaisti um, augi, kas greznoja fasādes, ēk fasādes. Ja tas tā turpināsies, izcelsies vēl uh, pilsoņu karš starp uh, šiem uh, celtniecības uh, uh virzītājiem un iedzīvotājiem. Paldies, Trutas kungs! Vispirms dosim vārdu komisijai. Paldies, priekšsēd. Šo lūgumu rakstu esam sasņēmuši nesen, tagad komisija skata, kuras vidas likumdošanas normas attiektos uz to, un vai kāda no tām ir pārkāpt. Gatavojam rakstveid paziņojumu un parlamentam to nosūtīsim saskaņā ar uh, attiecīgo procedūru. Paldies! Vārds Bostināru kungam. Paldies. Man spāņu valoda tagad sāk uzlaboties e, pēc neliela Malagas apmeklējuma. Um, jā, es lielā mērā simpatizēju lūgumrakstu iesniedzējiem. Un viņa asociācijai runa ir par pilsētas arēnu, kurā dzīvoju arī es tipisks gadījums, kur spāņu un grieķu kolēģi teiktu, nu, dežavi, tas viss jau reiz ir piedzīvots. Agresīva pilsētu būvniecības e, attīstība, anarchistiska, haotistiska, kas graujoši ietekmē vidi un arī cilvēku attiecības. šis pilsētas rajons vienmēr ir ticis uzskatīts par pilsētas plaušām arī starpkārt periodā. Viss uh, Bukareštē šis rajons bija viszaļākais. Un arī visturīgākais. Tur ir vislielākie kadastrālie, uh, kadastrāls vērtības. Eh, un arī ar apbūvi parasti neaugstāk par diviem stāviem. Otrakārt, šajā pilsētas rajonā. Attiecībā uz augstākajām ēkām ir aizliegts šādas ēkas celt, kas būtu augstāks par diviem stāviem, lai netiktu mest ēna uz vecām vēsturiskām ēkām. Uz šī pamata pašvaldība, šī rajona pašvaldība tomēr ir izvēlēsies ļoti tādu brīvu uh, uh, pilsētu būvniecības noteikumu interpretāciju. ES vidas likumdošana tika rupi pārkāpta arī celtniecības drošības noteikumi. Bukarešte uh, ir pakļauta zemestrīču riskam vairāk nekā gandrīz cits, jebkurš cits Rumānijas apgabals, un es nesen runāju ar Nacionālas drošības padomas pārstāju, kurš man teica, ka runājot kaut vai tikai par uh, drošību zemestrīču gadījumā e, šie noteikumi šeit esot rupi pārkāpti konkrētajā pilsētu būvniecības projektā. Autostāvvietas e, tika pārformētas par ēkām, dzīvojamām ēkām, pilnīgi nelegāli. Un Pašvaldība tam visam vienkārši piekrita. To visu apstiprināja. To nedrīkst aizmirst. Otrakārt, ES likumdošanas normas ir pārkāptas attiecībā uz naudas atmazgāšanu. Lielākā daļa jauno cēķņu tapa ļoti apšaubāmos apstākļos. es likumdošanā ir arī normas par naudas pārskaitījumiem. Šīs normas ir tikušas pārkāptas konkrētajā gadījumā. Un tad par piesārņojumu un būvatļaujām e, arī pagrabu un pusstāvu izmantošanu tas viss ir pilnīgi nelegāli. Ne tikai attiecībā uz e, zemestrīču drošību, bet arī attiecībā uz atkritumu saimniecību, notekūdeņu sistēmu, kas ir pārslogota tādējādi piesārņojot vēl vairāk šos pilsētas rajonus. Un attiecībā uz autostāvvietām Būvatļauja vajadzēja būt iestrādātai prasībai, kā būtu jāizveido zemzemes autostāvvietas zem šīm jaunajām ēkām, taču tā tas nav noticis. Ir izmantot šīs platības dzīvojumiem, eh, eh, platībām, un līdz ar to autostāvvietas atrast šajā runā gandrīz vairs nav iespējams. Un tagad <clears throat> Gribu vēl teikt to, ka šis piesaņems tas ir ļoti nopietni. Manai valstī tāpat jau ir problēmas ar Eiropas Savienību. Galvas pilsētai tā riskē ar lieliem sodiem, tādēļ, ka gaisa piesārņojums ir <clears throat> pārsniedz normas eh, pateicoties šai haotiskai pilsētu būvniecības attīstībai, un no tā cieš arī vietējie iedzīvotāji. Kolēģi, aicinu jūs šo lūgumu rakstu atstāt atvērtu, pirmkārt un otrkārt. Nosūtīt eh, Rumānijas parlamentam, attiecīgajam eh, G parlamentu lūgumrakstu komitejai mūsu ziņojumu kopiju, jo arī uh, Eh, pašvaldībai un Rumānijas parlamentam ir jāskat šīs lietas, tādēļ svarīgi mūsu ziņu nosūtīt arī Rumānijas ombudam, lai norādītu, ka runa ir par Rumānijas pilsoņu tiesību pārkāpumu no pašvaldības iestāžu puses pirmajā pilsētas rajonā, un šīs problēmas ir jārisina. Paldies par atbalstu. Esmu pārliecināts, ka lūgumraksts jāatstāja atvērts, lai arī pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām uh, mēs varētu turpināt darbu ar to un raudzīties, kā Rumānijas iestādes reaģēs uh, uz šiem daudziem uh, pārkāpumiem, kas ir norādīti ziņumā. Paldies, Boštināru kungs! Es teiktu tā, lūksim komisiju steidzam reaģēt uz Trucas kunga lūgumrakstu, jo e, šī problēma attiecas ne tikai uz Rumāniju. Nē, šādas problēmas ir visā Eiropas Savienībā, kad tiek īstenot pilsētu būvniecības projektu, kur, e, uz kuriem, par, par kuriem protestē vietēji iedzīvotāji, arī Spānijā ir bijuši līdzīgi gadījumi, piemēram, nesen Burgosā, kad pašvaldība apstādināja projektu īstenošanu tādēļ, ka pilsoņi pret to bija vērsušies. Piekrīt Buštināro kungu teiktiem, nosūtīsim eh, saziņojumu kopiju Eiropas parlamentam un e, e, Rumānijas parlamentam un Rumānijas ombudam un atstāsim lūgumu rakstu atvērtu un mēģināsim no komisijas iespējami drīzāk saņemt atbildi, lai gādātu par to, ka lūgumu rakstu iesniedzējs Trucas kungs varētu justies droši, ka mēs uh, šo jautājumu risināsim. Tātad sirsnīgs paldies Trucas kungam par ierašanos. Kā jau teikts, tā arī darīsim. Un tagad pievēršamies 21. punktam 5 petīcijas, 5 lūgumraksti, kas ir apkopoti. Šajās, visos šajos lūgumrakstos iet runa par atļauju veikt naftas izpēti un naftas eh, iegūs iespējām visas eh, tātad par Fertarentūru un Lānceroti. Mēs, protams, eh, dosim vārdu petīcijas iesniedzējiem, Kamačo kungam, un te mēs noskatīsimies video, kuru pēc tam ļausim izteikties Elenai Solis Janešai, Gonsalsa kungam un Montaņiešu kungam kā arī Mercedesai Gomisai Sandē. Jūs zinat, ka jūsu runāšanas laiks ir ierobežots, pēc tam izteiksies komisija un pēc tam uzklausīsim arī pārējos deputātus. Bet vispirms vārds uh, lūgumraksta iesniedzējiem. Labi, ka jūs esat ierošinājuši šādu diskusiju, kas pārsniedz uh, Kanāriju salu teritoriju. Un bez liekas kavēšanās vārds Kamāčo kungam. Paldies, priekšsādātājiem! Es pateicos jums par to, ka jūs esat mums devis vārdu un iespēju apspriest jautājumu, kurš, kā jau jūs pareizi teicāt, neatiecas tikai uz uh, Fuerteventuras salu un Kanārijas salām kopumā, bet tas ir ārkārtīgi būtiska visai planētai, jo te mēs runājam par apkārtējo vidi, par uh, cilvēces mm, sāpīgām problēmām, par klimatu pārmaiņām un to, ka Eiropas Savienība un Eiropas parlaments šeit mm, ir, šeit būtu jāizrāda mm, jutīgāka attieksme Mēs gribētu lūgt Eiropas parlamenta lūgumu rakstu komiteju uzklausīt eh, nepastarpinātu informāciju un to, ko par to saka Eiropas komisija un eh, kāda ir bijusi Spānijas eh, valdības rīcība. Un kā jau teikts, ir runa par atļauju veikt naftas izpēti un mm, gribēju pieminēt, ka tā ir darbība, kas sevī slēp būtiskus riskus. Kopš 2010. Eh, gada 20. aprīļa mēs runājam par laika nogriezni pirms un pēc. Un tas skāra Spānijas sniegto atļauju veikt naftas ieguvis izpēti Kanārijas salās. Un vairāk nekā 60 tūkstošu kvadrātmetru lielā teritorijā faktiski kvadrātkilometru lielā teritorijā faktiski tas skār visu Kanārijas salu ūdeņus. Ir dota veikta, šā, ir izsniegta šāda atļauja. Un tas pārsniedz pat to teritoriju, kas savulaik, kuru savulaik skāra vissmagākā naftas noplūdes katastrofa Meksikā. Tāpēc es gribēju pieminēt to, kas notika 2010. gada oktobrī. Un tika sagatavot ziņojums, pēc tam attiecīga regula par naftas ieguvas urbumiem. dziļumā. Un tāpēc mēs gribētu pakomentēt uh, sakojošus aspektus Kanārijas salās ir vērojama liela bioloģiskā sugu daudzveidība. Un tas ir ļoti svarīgs mantojums, un biologi salīdzina to ar Galapāgu salām Atlantijas okeānā. Un šī bioloģiskā daudzveidība faktiski ir Kanārijas salu vienīgais kapitāls. Tā ir mūsu apkārtējā vīde, un tas ir saistīts arī ar investīcijām miljoniem cilvēku pavada savu atvaļinājumu Kanārijas salās, un tas ir saistīts arī ar vides un dabas bagātībām. Pašlaik šis kapitāls ir apdraudēts, jo mēs izdaram pakalpojumu daudz nacionālajiem uzņēmumam, kurš tur vēlas iegūt naftu, un tas mainīs šīs salas. Tas var negatīvi ietekmēt turismu, kas tur eh, sniedz iztiku vairāk nekā 12 miljoniem cilvēku. Tā tur ir būtiskākā nodarbošanās. Vēl ir svarīgi apzināties, ka naftas urbumi Kanārijas salās piedar pie plašas programmas, kur ir uzsākusi Spānijas valdība, un ir svarīgi, lai Eiropā un komisijā saprastu to, ka Spānijas valdība pēdējo gadu laikā ir izsniegusi šādas atļaujas par vairāk nekā pusotru miljonu hektāru lielām teritorijām. Sabiedrība par to netika informēta, publiskā uzklausīšana, mm, konsultācijas ar sabiedrību nenotika. Manuprāt, tas ir kopienas direktīvas pārkāpums 2001 uh, slimsnīca ir 41. Ir daudzas valdības, kas uh, piemēro šo direktīvu, izsniedzot atļaujas naftas ieguvai Kipra, Malta, apvienotā karaliste. Un mēs tiešām esam vairāk kārt lūguši komisijai kaut ko darīt, kaut ko iesākt, un komisija neko nav darījusi. Un tāpēc uh, gribēju atkārtot, ka pilsoņiem ir tiesības uh, piedalīties tik svarīgu strateģisku lēmumu pieņemšanā. Tas ir uzbrukums būtībā mūsu ģimeņu dzīvē, un to sargā Eiropas Savienības tiesību pamathārta, kā arī cilvēku tiesību konvencijas, ārhusas konvencija, un tas visur ir norādīts. Tik daudz par mūsu apsvērumiem. Vēl būtu svarīgi zināt, ka šī atļauja skāra pusotra miljonu hektāru liels teritorijas un ir izsniegta neuzklausot sabiedrību, nerīkojot uh, publisku konkursu. Un pēdējos uh, divi ar pus gadus mēs esam uh, lūguši komisiju, iesnieguši sūdzības, kur autori ir gan vides aizstāvi, gan pilsoņi, gan nevalstiskās organizācijas. Mēs esam prasījuši, kāpēc komisija neko nedara. Un kāpēc Kanārijas salās tiek atļaut šāda darbība, nepiedāvājot nekādas alternatīvas? Gal galā tas taču ir teikts direktīvas pirmajā pantā, ka šādiem projektiem uh, ir jāapsver visas alternatīvas. Un, un tas ir tas uh, enerģijas uh, modelis, ko tagad vēlas īstenot uh, Kanārijas salās, bet uh, gribēju atgādināt, ka Eiropa vēlas būt uh, parauga bērns vīdas aizsardzības jautājumos, un tāpēc ir uh, tas jāapzinās. Kanārijas salās citu dabas bagātību nav, tās ir iespējams izmantot arī citādi. Bet šis daudznacionālais uzņēmums, kas ir saņēmis naftas izpēc atļauju, pārēc 20 gadus tur iegūt naftu. Un tas apdrauda tās aktivitātes, kas šobrīd notiek Kanārijas salās - zivsaimniecību, uh, un turismu. Un tas var turpināties bezgalīgi, bet kāpēc mēs vēlamies to apdraudēt? Kāpēc mēs apdraudam veselu dzīves modeli? Un turklāt tas taču vēl saistās ar riskiem, ar neskaidrību un var radīt uh, problēmas ar jūras uh, vidi. Lūguma rakstu komisija ir informēta, ka komisija zina atbildes uz šiem jautājumiem, tomēr tā nav reaģējusi. Tā ir izteikusies par atsevišķām iniciatīvām, tomēr komisija saka nē, būtībā pieļaujot 85. direktīvas noteikumu pārkāpšanu pār ietekmes uz vīdi noformējumu Ir taču skaidri zināms, kas ir teikts 3. A pielikumā, tur ir skaidri pieminēti šādi urbumi mm, jūrā, un komisija saka nē. Komisija saka, ka tā esot uh, izvērtējusi situāciju un sniegusi atbildi uz uh, jautājumiem Mm, vēl var teikt, ka Spānijas uh, valdības atbilde karaliskais dekrets, kas uh, pieņemts 2012. gada mārtā, nosaka attiecīgus ietvers, bet komisija taču zina karaliskā dekrēta uh, saturu. Tur viss teksts ir balstīts uz uh, Repsol plānu Un uh, tas viss ir skaidri ieskicēts. Mums tiešām ir bail no šādas attīstības. Mēs tiešām jums pazemīgi lūdzamies. Mēs lūdzam šai komisijai, komitejai izvērtēt to, kāpēc komisija pēdējo, pēdējā pusotra gada laikā ir sniegusi tik atšķirīgas atbildes. Un nu, šeit uz riska ir pārāk, šeit uz kārs ir likts uh, pārāk liels risks, un uh, Tas tiešām uh, rāda būtiskas problēmas arī attiecībā uz pamatiesību pārkāpumiem. Ir vēl viens ārkārtīgi būtisks jautājums. Komisija jauc kopā uh, vairākas lietas. Pirmkārt, uh, te tiek runāts par naftas iegūs aktivitātēm, kas apdraud bioloģisko daudzveidību. Un tur taču tomēr dzīvo delfīni, vaļi un ārkārtīgi daudz citu dzīvnieku sugu, kuru dabiskajam dzīvesveidam tas eh, kaitēs. Un komisija te jauc kopā dažādas lietas. Ir jāpatur prātā, uh, arī negadījums Meksikā, jo tur arī tika veiktas, veikti naftas ieguves izpētes darbi. Tad, kad notika šis negadījums, nafta noplūda četru mēnešu garumā un tikai tad apstājās, tāpēc ir komisijai jāizvērtē, vai šādas darbības ir pieļaujams, jāizvērtē, kādas ir šo darba fāzes. Uh, un jāizvērtē, kā tas ietekmē pamatiesības. Nu, šādas aktivitātes nav atļauts veikt bez tās sabiedrības daļas aptaujāšanas, kuru tas tieši skāra. šeit nav runa tikai par tirzniecību, bet arī par demokrātiju, par eh, Kanārijas salu attīstību. Visi to zina, gan mēri, gan sabiedrība, gan nevalstiskās organizācijas. Visi zin, kāda ir situācija, un priekšsādātāji es gribēju vēl lūgt um, parādīt vienu video, kur ir sagatavojis Jānesas kundze. Arī tur ir runa par zinātniskiem datiem, un ir svarīgi, lai komiteja to pieņemtu zināšanai. Tie ir zinātniski dati, un es atvainojos, ka runāju tik ilgi. Labi, tad noskatīsimies šo video to nav iespējams pārtulkot, jūs esat saņēmuši transkripciju. Un, ja jūs nesaprotat spāņu valodu, tad jums ir pieejama transkripcija dažādās valodās.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 Bien, habrán ustedes comprobado que no hemos terminado de ver. Paldies. Jūs redzējāt, um, ka mūsu video vēl nav pabeigts. Mēs esam ierakstījuši arī Vilkensa kunga uzstāšanos, kurš ir pēc, veids pētījums 30 gadu laikā šajā reģionā, bet jūs varat viņa sakāmo izlasīt rakstveidā. Es domāju, ka video neskatīsimies, jo tik daudz laika mums nav, un tāpēc labāk dosim vārdus tiem lūguma rakstu iesniedzējiem, kas ir ieradušies un vēl nav izteikušies. Es gribētu lūgt jūs paturēt prātā atvēlēto runas laiku. Mums nav pārāk daudz laika. Mums vēl ir divi runātāji - Kārmenika Brēra Gonsalesa un uh, Marija Elēna Solisijānesa. Es aicinu jūs ietilpināties divās minūtēs. Paldies! Cilvēciska cieņa un tiesības uz cīņu pilnu dzīvi man, manai ģimenei, maniem bērniem, kā arī visiem cilvēkiem, kas dzīvo Fuerteventūrā un Lansarote, ir ārkārtīgi svarīgi mēs uh, ceram nodzīvot uh, savu dzīvi šajās salās ar godu, un mēs domājam arī par nākamajām paudzēm. Šīs tiesības pašlaik nopietni apdraud Spānijas valdība, jo tā ir devusi atļauju uzsākt naftas ieguvi šajos ūdeņos, tajā skaitā arī ūdenī, ko mēs dzēram, jo okeāna ūdens ir mūsu vienīgais ūdens avots. Mums nav upju, nav ezeru, un Kanārijas salās arī nav pārāk daudz nokrišņu. Mums ir jādomā, kāds būs Eiropas tēls, ja šis projekts tiek turpināts, jo ir neiedomājami, ka 21. gadsimtā Eiropas uh, reģions, kas varbūt ir uh, nomaļš reģions, tomēr paliek bez dzarmā ūdens. Mēs uzskatām, ka eh, Spānijas eh, karaliskais dekrēts 547.2012 pārkāp pamatiesības, pamatiesību hartu un ūdens pamatdirektīva. Tas pārkāp eh, šo tiesību aktu burtu un gāru, un, manuprāt, ir jāpatur prātā ka pirmais apsvērums ūdens pamatdirektīvā ir tāds, ka ūdens nav aktīvs, balstoties uz kuru var gūt pēļņu. Tā ir sabiedriski, tas ir sabiedriski nozīmīgs labums, un tas ir jāpatur prātā domājot par tiem cilvēkiem, kas dzīvo šajās salās. 14. pantā ir teikts, ka ir obligāti šādu projektu īstenošanas gadījumā rīkot sabiedrisku uzklausīšanu. Tas attiecas uz visiem projektiem, kas var apdraudēt dzērumā ūdens iegū, bet, dāmas un kungi, šāda uzklausīšana notika tikai viena mēneša ilgumā, tas bija arī augusts, un ietekmes uz vīdi novērtējums ir eh, smieklīgas astoņas lapuses, bet tas taču skār dzērama ūdeni, kas mums visiem ir tik ārkārtīgi būtisks. Kā jūs eh, redzat, šajo, kā jūs redzējāt šajos video klipos, naftas noplūde nozīmētu to, ka problēmas būtu jārisina vietējām varas iestādēm, eh, tām būtu jānodrošina dzērumā ūdens piegāde vietējiem iedzīvotājiem, bet vietējie iedzīvotāji pret to ir daudzkārt protestējuši. Mūsu rūpniecības ministrs publiski ir izteicies, ka naftas ieguve var tikt uzsākta arī bez attiecīga ietekmes uz vidi novērtējuma un pētījuma, nepiedāvājot nekādus risinājumus, nepētot alternatīvas, kā to prasa gan Spānijas likumdošanu, gan Eiropas Savienības likumdošanu. Un es, dāmas un kungi, domāju, ka šāda atļauja nevar tikt dot. Es neesmu ne zinātniece, ne speciālista, bet es esmu salu iedzīvotāju un man ir piekļuva informācijai. Es redzu no vēstures mācībām to, ka naftas noplūdes gadījumā šie plāni netiktu īstenoti un vietējiem iedzīvotājiem nebūtu dzērmā ūdens, un tas radītu būtisku apdraudējumu. Atsāļošana tiktu pārtraukta, nebūtu dzērmā ūdens, un eh, tas ietekmētu arī mm, turisma nozari. Naftas noplūde dzērmo ūdeni padarīt nedrošu, jo tajā būtu dažādas vielas, Mēs par to esam protestējuši. Piemēram, Greenpeace aktīvi darbojas Dienvidamerikā, protestējot pret šāda veida naftas ieguves uh, darbībām, ja tās apdraud uh, dzērama ūdens ieguve. Un tomēr mm, Kanārijas salas varbūt ir tuvāk Āfrikai nekā Eiropas kontinentam. Tomēr šī naftas ieguve ir atļauta tikai 10 km attālumā no mūsu piekrastes, pat 9,5 km. Un tas tiešām rada draudus. Dāmas un kungi, šie plāni tika kalti 70. gados. Tie nozīmē būtiskas pārmaiņas, tie ļāva mums izveidot mūsu ekonomisko modeli, ļāva salām piedzīvot izaugsmi, bet uh, tagad, pēc 40 gadiem, mēs esam nonākuši situācijā, kad mūsu valsts iestādes ir pametušas mūs novārtā, par spīti tam, ka vietējās varas iestādes un salu iedzīvotāji ir viennozīmīgi pret šādu naftas ieguves izpēti. Un šodien es esmu te, lai aizstāvētu mūsu tiesības, iespējas uh, iesniegt lūgumu rakstus ir liels, kas tiesības aizstāvēt do, demokrātiju, un es aicinu jūs ievērot gan ANO konvencijas, uh, gan citas mūsu tiesības, it īpaši ANO konvenciju par piekļuvu dzērmēm ūdenim, jo 12. pantā un 35. apsvērumā ir teikts, ka uh, Spānijas eh, varas iestādēm obligāti ir jārīko sabiedriskā uzklausīšana un jāsaskaņo sava rīcība arī ar Mārokas iestādēm, pirms tiek uzsākts jebkāds aktivitāts ūden, mūsu ūdeņos. Liels paldies, un tagad es došu vārdu Domingus Montaņas kungam. Bet ievērojiet atvēlēto laiku. Labi, es mēģināšu divās minūtēs rezumēt un to, kas notiek ūdeņos ap Fuerteventuru un paust arī dažus uh, tehniskus uh, apsvērums un pastāstīt savu personīgo viedokli. Es visvairāk uztraucos par potenciāliem riskiem, kas rastos tad, ja notiktu jālnafta, jālnaftas uh, būtiska noplūde. Un gribēju atgādināt, ka šāda apjoma dārbības līdz šim nav pietiekami izpētītas. Fuerteventūrai nav nekāda liela dabas resursa. Un, un mūsu pazemes ūdeņi ir ļoti zemas kvalitātes un to apjoms nav pietiekams. Mēs nevaram izmantot uh, savus zemes resursus, jo tad, ja jūs paraugāties uz ūdens pamatdirektīvu vienu, tur ir teikts, ka uh, mums ir jāuztur pazemes ūdeņu ķīmiskais stāvoklis un tā e, kvantitatīvais apjoms, un tas nozīmē, ka viss ūdens šajā salā tiek iegūts e, rūpnieciskā ražošanā. Par 100% e, salas dzeramā ūdens vajadzības tiek nodrošinātas atsāļojot jūras ūdeni. Un, ja šī atsāļošanas tehnika, kas tiek izmantot visā pasaulē, vairs nebūs pieejama. Manuprāt, Kanārijas salas ir references, atsauces punkts šai tehnoloģijai. Atsāļošana notiek pie Fuerteventūras krastiem, ņemot vērā to, ka piekrastes ūdeņi nav pārāk dziļi, Es gribēju teikt, ka šāda naftas ieguve nozīmētu to, ka mums ir jāgarantē arī dzarmā ūdens apgāde, jo tad notiktu naftas noplūde. Dzarmā ūdens apgāde būtu nopietni apdraudēta, varbūt mums pat nāktos uh, pārtraukt uh, ūdens atsāļošanu, un tas nozīmētu, ka salai nebūtu pietiekama ūdens resursa. Tas radītu būtiskas problēmas šo atsāļošanas uh, staciju darbībai. Un tāpēc šādas aktivitātes, kā redzams no dokumentiem, kuri man bija pieejami, nav pietiekami izsvērtas, un Tas attiecas ne tikai uz Lanceroti, bet arī uz Ferteventuru. Šīs, par šīm problēmām ir jādomā, jo nav iespējams paredzēt, cik liela apjoma naftas noplūde var notikt, un tas notiktu, kā attiecīgi noteikumi tiktu pārkāpti vai apdraudēti. Tas bija viss, ko es gribēju teikt. Paldies, un tagad vārds Marijai Elēnai Solisjonisai, kurai arī ir divas minūtes laika izteikties. Paldies priekšsādātājiem! Es esmu neatkarīga pilsone un kā neatkarīga pilsone izteikšos, bet eh, es gribēju teikt, ka esmu viena no pirmajām paudzēm, kas var baudīt uh, Eiropas uh, konvencijas sniegtās uh, garantijas. Es piekrītu tam, ko teica iepriekšējie runātāji, bet es gribēju uzsvērt vienu citu lietu, proti jautājumu par pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu vispārējos plānošanās, plānošanas jautājumos. Un kāda gan jēga no visiem līgumiem, Eiropas eh, konvencijām, plānošanas modeļiem, ja valsts līmenī projekti tiek īstenoti neņemot vērā šajos dokumentos ietvērtos demokrātiskos principus. Lansarotes un Fuerteventuras ainava ir ārkārtīgi jutīga, ļoti unikāla un nodrošina labu sasaikni starp uh, to, ka tā ir apdzīvota un biosfēra. Salu attīstība lielā mērā ir balstīta uz ilgspējīgu turismu, un, manuprāt, tas nav savienojums ar tāda veida darbībām, par kurām mēs te runājam. Es gribēju jums atgādināt, ka Eiropas ainavu konvencija nodroš prasa ainavu pārvaldību un aizsardzību, un definē ainavas kā labklājības uh, un eksistences uh, pamat, un cik es saprotu, šis lēmums uh, lielā mērā ietekmē mūsu nākotni, tāpēc mēs aicinām Eiropu izrādīt atbalstu un iejaukties šajā lietā. Un Kanāriju, uh, par Kanāriju salām ir atsevišķi tiesību akti, uh, kas uh, regulē turismu, un mēs sadarbojamies ar turisma organizācijām, bet šis projekts neatbilst mūsu vadlīnijām, tas neatbilst ilgspējīgas attīstības principiem un neņem vērā vides aspektus. publiska un mm, privāta dārbība Kanārijas salās ir jāveic tā, lai nodrošinātu dabas resursu aizsardzību un garantētu to, ka dabas resursus varēs izmantot arī nākamās paudas. Un kas attiec uz vīdi, mums ir bāžas, ka šis projekts būtiski ietekmēs vīdi Turklāt mūsu vadlīnijās ir pieminēts arī piesardzības princips, kurš paredz to, ka vides aizsardzība ir jānodrošina un ir jāveic pietiekami izpēt, lai iegūtu apjomīgus eh, datus par to, mm, kā tas var ietekmēt eh, vidi. Ir nepieciešama visaptveroša pieeja, lai nodrošinātu ieguvumus un labumu e, visiem sabiedrības e, slāņiem un domāt arī par nākamo pauģu vajadzībām. Un tagad es jums gribēju parādīt pamatdekrētu, ar kuru tiek izveidotas vadlīnijas aino plānošanas noteikumiem. Kopš šis dekrēts tika pieņemts, mēs par šobrīd plānoto projektu vairs neko neesam dzirdējuši. Jūs tikko redzējāt arī mm, fotogrāfijas no salām. Un vēl mēs gribētu jūs aicināt iepazīties ar tiem tiesību aktiem, kas nosaka vides aizsardzības un ainavu aizsardzības a, principus. Liels paldies! Es gribētu dot vārdu komisijas pārstāvim. Nu, Fernandesam Gomesam, pirms es uh, došu iespēju izteikties citiem deputātiem. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Komisija uh, saņēma dažādas lūguma rakstus par šo jautājumu un tika iesniegts arī sūdzības, un tā arī mēs uzzinājām par šo lietu. Un komisija uzsāka izmeklēšanu balstoties uz šiem lūguma rakstiem protams, ievērojot mūsu kompetences. Un mēs pārbaudījām, vai Spānijas iestādes eh, ir ievērojušas prasības, ko nosaka Eiropas Savienības likumdošana, kas būtu piemērojama šajā lietā. Vispirms gribētu uzsvērt, ka eh, kompetence eh, lemt par uh, eksplo, eh, dabas resursu uh, izpētu un izmantošanu. Uh, tiesības lemt par to ir dalībvalstu iestāžu rokās. Un īstenojot šīs pilnvaras, uh, tomēr dalībvalstu iestādēm ir vienmēr jāņem vērā arī Eiropas likumdošanas prasības, un tās jāievēro īpaši attiecībā uz vidi. Uh, Ieviešot un respektējot šos noteikumus, būs iespējams uh, vai nu samazināt vai pilnībā izvairīties no riskiem, kas ir saistīti ar šādu veidu aktivitātēm. Un uh, Eiropas komisijā mums šie riski ir ļoti labi zināmi. Mēs esam tātad kontaktējušies ar Spānijas iestādēm, lūguši viņu komentārus par uh, Eiropas likumdošanas ieviešanu, Un mēs esam arī prasījuši, lai veiktie pasākumi tiktu īstenoti nodrošinot uh, uh projekta drošumu un dabas uh, resursu aizsardzību, ko varētu ietekmēt uh, šīs izpētes projekts. Spānijas iestādes ir informējušas Eiropas komisiju par to, ka um, naftas izpētes uh, projekti uh, Kanāriju salu reģionā ir izvērtēti attiecībā uz ietekmi uz vidi, lai precīzi novērtētu tiešo un netiešo ietekmi, kāda šim projektam varētu būt uz vidi. Tātad eh, šis ietekmes uz vidi uh, novērtējuma process iesaistīja arī sabiedrības eh, iesaistīšanas posmu, kurā jebkuram bija iespēja izteikt savu viedokli, ko arī eh, daļai tika eh, ņem vērā šīs iestādes pirms izsniegt atļauju. Un katrā gadījumā Eiropas komisijai neizskatās, ka kāds no projektiem, par ko ir runāts šajos logumrakstos, būtu jau saņēmis atļauju. Uh, Tātad eh, arī eh, ieteikums uz vīdi novērtējums vēl nav publicēts, līdz ar to Eiropas komisijai nav iespējams konstatēt, vai ir pārkāpta Eiropas likumdošana vai nē. To varēsim darīt tikai tad, kad būs izsniegta atļauja, kad to izsniegs kompetentās iestādes. Tātad šis process joprojām turpinās, un šajā stadijā komisija var vienīgi prasīt, uh, lai Eiropas Savienības likumdošanas noteikumi, kas attiecas uz šo lietu, tiktu ievērot ļoti precīzi. Nu, protams, tad, kad atļauja tiks izsniegta, komisija ļoti cieši sekos šīm Spānijas iestāžu aktivitātēm, lai nodrošinātu, ka Eiropas likumdošana visos posmos tiktu ievērota. Paldies! Liels paldies! Un tagad došu vārdu runātājiem, deputātiem četri deputāti ir pieci ir pieteikušies tagad. Un eh, es izteikšos divkārt, eh, gan kā deputāts, gan, eh, gan kā priekšsēdētājs. Bet vispirms Lopes Agalārkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Šī ir Eiropas parlamenta lūguma rakstu komiteja un uh, kur uh, tiek dots vārds uh, logumrakstu iesniedzējiem, gan pilsoņiem, gan iestāžu pārstāvjiem, kas uh, pārstāv uh, sabiedrību Eiropas Savienībā, kas ierodas uh, šeit Eiropas parlamentā runāt par Eiropas likumdošanas ievērošanu. Bet Eiropas parlamenta un komisijas darbs arī šajā kontekstā ir ļoti būtisks. Es uzklausīju logumrakstu iesniedzējus un es pilnībā viņus atbalstu. Uh, Tātad sociāldemokrātu grupa kopumā, jo īpaši eh, Spānijas delegācijas sociāldemokrātu grupā, pilnībā atbalsta šīs te bažas, ko pauda logumraksta iesniedzēji. Mēs tiešām arī pievienojamies viņu bažām un bailēm. Un es gribētu runāt par Eiropas Savienības likumdošanas ievērošanu. runājot par um, izpētes projektiem potenciālai naftas ieguvēji Spānijā. Jo šeit varbūt uh, varētu būt zināma pretruna starp šādas atļaujas sniegšanu uh, un tīras enerģijas uh, ieguvi, uh, ko vajadzētu atbalstīt. Tātad šeit ir pretruna. Uh, runājot par ilgtspējīgu turismu, kas ir uh, ekonomikas mugurkauls un arī sabiedrības mugurkauls uh, Kanārijas salās. Jārunā arī par to, ka šī atļauja, kas tiktu izsniegta, tātad redzam, ka to pilnībā noraida Kanāriju salu iestādes, uh, gan valdība, gan parlaments un arī vietējās iestādēs, uh, vietējās iestādes Lanzarotas un Forteventuras salās, kas visvairāk tiktu skarts uh, šī projekta īstenošanas gadījumā. Un tiešām ir uh, šaubas, vai šeit tiek ievērota Eiropas vidas likumdošana, kur ir prasīts ietekmes uz vidi novērtējums. Šeit ir arī dažādas direktīvas, uh, arī ir jārunā par publisko un privāto projektu ietekmi uz vidi un, un dzīvotņu aizsardzības direktīva, floras un faunas aizsardzības direktīvas. Gribētu tikai atgādināt, ka um, šeit ir arī uh, teritorijas, kas ir iekļautas Natura 2000 sistēmā, un Kanārijas salas uh, ir klasicēts arī kā īpaši jūtīga uh, zona. Un šeit ir arī eh, jautājums par konkurences trūkumu. Runājot par šo atļauju izsniegšanu, te ir runa tikai par vienu konkrētu uzņēmumu, un tas arī liek šaubīties par uh, šo projektu. 94.22 direktīva, kam ir paredzēts nodrošināt uh, konkurences šādos iepirkumos. Tas ir jāapsver. Šeit varētu būt ļoti smagas sekas. Tad, kad 2001. gadā bija pirmā iebilde pret uh, šādu um, atļaus izsniegšanu, uh, Tad 2011. gadā mēs redzējām, kas notika Meksikas līdze, līcī. Iedomājieties, kā būtu, ja šāda avārija būtu notikusi pie Kanāriju salām, kāda tas būtu ietekmējis Lanzarotu un Forterventuru. Mēs šeit runājam par attālumu, kas ir mazāks par 60 km, un šī uh, vienreizējā ainava ir jāaizsargā. Šeit pilnīgi noteikti pastāv risks, un mums nav uh, nekādu garantiju, ka galīgajā atļaujas izsniegšanas procedūrā tiks ievērots Eiropas normas. Un tāpēc es no sociāldemokrāta grupas prasu, lai šīs lūgumraksts tiktu paturēts atvērts, lai varētu saņemt pēc iespējas lielāku drošību un informāciju, jo šī vienpusējā atļaus izsniegšana no Spānijas valdības puses šim vienam uzņēmumam uh, Nu, vai tur tiešām visas eh, Eiropas normas tiks ievērotas? Um, nu, šobrīd mēs neesam saņēmuši šādas garantijas, ka tas tiks darīts. Ir pilnīgi skaidrs, ka šī procedūra eh, tiek virzīta un eh, tas tika darīts vasarā, lai izvairītos no protestiem, lai netiktu uh, pausta kritika, bet tas tik un tā notika. Un tāpēc sociāldemokrāta grupa gribētu lūgt, lai šis logumraksts tiktu paturēts atklāts. Paldies, gribētu jūs informēt, ka ir seši runātāji un mums būtu jābeidz sanāksme 12.30. Tas, protams, nenozīmē, ka mēs nevaram turpināt bez tūkojuma, bet es gribētu jūs lūgt ievērot uzstāšanās laiku, lai varam arī vēl izdarīt secinājumus. Tā, Bostināro kungs, kas pirmais lūdzu vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Jau vairākas desmit gadas uh, mēs redzam, jo īpaši naftas uh, ieguvs jomā, ka šeit starptautiskās kompānijas saka, katastrofa nekad nenotiks, bet vienīgā drošība, kas mums tagad ir, ir Meksikas līča traģēdija, kas notika, un šī uh, postošā ietekme, kas bija šai katastrofai, uh, Un eh, tās bija British Petroleum uzņēmums, kas eh, viens pats eh, ir vainojams pret tātad pie šīs katastrofas, kas notika pie ASV krastiem. Un tas šķiet pirms tam neiedomājami. Un es domāju, ka komisijai būtu jāņem vērā mācības, var, kuras varam gūt no mūsu pašu liecinājās rīcības. Kas tad ir šeit? Šeit ļoti uh, uh, sliktā veidā tiek ievērota ietekmes novērtējuma direktīva. Un es šeit neredzu, ka kāds minētu kumulatīvo efektu, kāds varētu būt. Otrakārt, nav minēts tas, ka ir nepieciešams strateģisks uh, novērtējums ietekmē uz vīdi ņemot vērā to, ka tur ir bioloģiskā daudzveidība, ļoti jūtīga vide, natur 2000 teritorijas un fakts, ka jūras ūdens ir vienīgais dzeramā ūdens avots Kanārijas salām un tā tālāk. Kur tad uh, ir šis ietekmes novērtējums? Tas ir dramatiski nepieciešams. To komisija neņem vērā. Treškārt, Šobrīd eh, notiek sarunas starp Eiropas komisiju, parlamentu un padomi, notiek trialogs par um, direktīvas grozīšanu attiecībā uz uh, ietekmes uz vidu novērtējumiem. Tur tiek prasīts atskatāmība, objektivitāte un neutralitāte un interešu konfliktu novēršana, kad ir runa par šādiem un tam līdzīgiem projektiem. Tad, kad šis projekts tika izstrādīts Repsol um, un uh, to saukt par neitrālu objektīvu, tas ir, eh, maigi sakot, joks. Es negribu, lai šādi joki pēdiņās atkārtotos. Kur tad ir konsultēšanās ar iesaistītiem pusēm? Ja pilsētu pašvaldību vadītāji un vietējie iedzīvotāji iebilst pret šo projektu un vietējais parlaments iebilst un komisija nāk un saka, eh, ka visas konsultācijas ir notikušas ar iesaistītiem pusēm, tas ir vēl viens uh, ļauns joks. Uh, tā nav pienācīga atbilda no komisijas puses. Un visbeidzot, kur tad ir uh, alternatīvie risinājumi, ko prasa eh, nesen grozītā direktīva? Es neredzu, ka tiek minēti kaut kādi alternatīvi eh, avoti. Vienalga, vai mēs runājam par eh, vidas aizsardzību vai par enerģijas iegūšanu, tad es varu tikai pilnībā uh, atbalstīt uh, Lopes Agalāru kungu uh, jautājumā par lūgumrakstu paturēšanu atvērtu. Šeit komisijai šis jautājums ir uh, sīki, precīzi jākontrolē un ir jāsniedz atbilde pētī komitejai, un nākamā uh, pētī komiteja tad varēs padziļināti pētīt visu, kas notiek Kanārijas salās, uh, sekot šo lietu attīstībai, lai nodrošinātu, ka uh, tātad, ka tiek izpostītas šīs te Kanārijas salas. Šeit ir jautājums par to, ko Spānija vēlas darīt. Vai jūs vēlaties uh, saglabāt šīs salas vai vēlaties uh, tās uh, vienkārši pakļaut naftas katastrofām? Prezidente, pirmajā lugar mostrar to. Paldies, priekšsēd. Es gribētu paust pilnīgu atbalstu un cieņu šeit izskanējušām domām, šaubu nav, bet cieņa, cieņa tas nenozīmē obligāti atbalstu. Tātad mēs varam būt eh, demagoģiski, mēs varam runāt par legalitāti, bet eh, tas arī būtu mūsu uzdevums. Eh, lūgumrakstiesniedzēji ir eh, norādījušos konkrētu direktīvu pārkāpumu. Es rūpīgi uzklausīju teikto, es cienu viņu viedokli, taču um, komisija atzina, ka šeit es likumdošanas normas nav pārkāptas. es tagad nevarēšu atspēkot ko, uh, apgalvojums par konkrētu direktīvu pārkāpumiem, punktu pa punktam. Šeit mums nav arī tik daudz laika, taču komisijas pārstāvs jau teica ļoti skaidri, ka likuma, es likumdošanas pārkāpumu nav. Pa ko mēs runājam? Ja paraugamies vēsturē, Šī atļauja tikai ir 2001. gadā izsniegtas atļaujas atjaunojums. Tātad mēs nemaz nerunājam par jaunu atļauju. Mēs vienkārši um, pagarinām vai no jauna izsniedzam jau iepriekš izsniegtu atļauju. Tajā laikā tika uzskatīts, ka vidas Eh, aizsardzības prasības nav pilnīgi izpildīts, bet tagad ir eh, tas mainījies, jo ir bijusi publiskās konsultācijas, uzņēmums varēja arī šo eh, ietekmes uz vidi izpēti veikt daudz mazāk rūpīgi, jo pienākums nebija šādi izpēti veikt, bet uzņēmums to darīja. Ir bijis konsultācija process un, protams, pilsoņiem ir jābūt šajā procesā iesaistītiem. Mums ir bijušas, bijusi saraksta ar tūkstošiem pilsoņu, un varas iestādes ir šķiet izpildījušas visas prasības, visus eh, pašvaldību, zvejnieku asociāciju, nevalstisko organizāciju lūgums ņēmuši vērā, un pat riteņbraucēji uh, klubs ir e, ņemts vērā. Tātad šīs konsultācijas ir bijušas ļoti izsmeļošas. Šeit te ir tāda neskaidrība. Par dažāda veida atļaujām par tādām, kas tiek dotas pirmoreiz un tādas, kas pagariņo iepriekš izsniedz atļaujas. Jā, mums ir šis ietekmes uz vidi pētījums, un tas parāda, ka problēmas acimredzot nav. Nešķiet, ka kādas uh, likumdošanas normas būtu pārkāptas. Un ietekme uz vidi ir izvērtēta. Uh, eh, 42. direktīva par strateģisko ietekmes uz vidi izvērtējumu šeit nav tieši piemērojama. Šī gadījumā tas nebūtu obligāti un ūdens ietvar direktīva, vai tā būtu piemērojama? Eh, nu, par to varētu diskutēt. Drīzāk varbūt jūras vidas strateģiskā pamatdirektīva būtu piemērojama. Bet kas ir šo direktīvu mērķis? Tātad bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, tīras jūras nodrošināšana, visi šie mērķi ir ņemti vērā. Visas vajadzīgās procedūras ir izpildīts, mēs uzklausījām visus runātājus, eksperts, pat Marīsa Tehedoru uzstājās kas ir bijusi Kanārijas salas valdi, salu valdības konsultanta, ar ko esmu strādājis kopā, ļoti laba zinātniece, izcila, to es zinu. Bet arī zinātnieki, kas ir vid, ietekmes uz vidi, izpēt veikuši arī ļoti cieniem zinātnieku, un viņiem ir visi šie argumenti, Un šķiet, ka iebildes pret projektu viss saistīts ar um, uh, to nelaimi, kas varētu notikt, ja uh, noplūstu uh, nafta, kas tad varētu notikt ar putniem. Protams, šie riski ir jāmazina, cik nu iespējams ir vajadzīgi preventīvi pasākumi, uz to jāvērš uzmanību. cilvēki runāja par pilnīgi politisku opozīciju pret šo projektu. Un tik tiešām. ...2011. gada februārī mums bija sociālas partijas vic, vicepriekšsēdz un ģenerālsekretārs, kas uh, uh, avīzē rakstīja, ka um, nakts izpēta noteikti ir jāveic. Un ir arī citi avīžāks, kur tas ir teicis, kur uh, sociālās partijas ģenerālsekretārs uh, pauž, ka viņš nesaredz nekādas problēmas ar naftas izpēti. Un tagad šis cil pats cilvēks ir Kanārijas salas, salu uh, pašvaldības vadītāja vietnieks. Tagad viņš ir pret to. Un citā intervijā viņš saka, ka mums jāsaprot, ka ārkos e, piesārņojuma galvenais e, avots nav naftas noplūde. Un tad mēs varam apskatīties programmu, uh, e, pamatojoties uz kur esošā valdība tika ievēlēta. Un viņi runāja par jaunām kompetencijām jomās, kas varētu uh, uh, Eh, salas nākotne eh, nebūtu nozīmīga. Eh, tātad šis ir gadījums, kad cilvēki saka vienu lietu vakardien, otru šodien. Kā jau teicu sākumā, šim jautājumam ir daudz šķautņu. Mēs runājam par populismu, politiku un daudz ko citu. Un Marokai šķiet vispār nav nekāda iebilduma Un es varu teikt arī, ka nepiekrītu, ka publiski sabiedriskās konsultācijas nenotika pienācīgā veidā, jo termiņš ir 30 dienas šādām konsultācijām, un tas tika pagarnāts uz 45 dienām brīvprātīgi. Un, kā jūs teicat, tūkstošiem cilvēku eh, piedalījās šajās konsultācijās 11 tūkstoši cilvēki nosūtīja komentārus, tātad bija dalība, pilsoņu dalība šajās konsultācijās un kopsavilkumā. Tātad šķiet, ka nav īsti argumenti pret, bet, protams, varam arī atstāt um, lūgumu rakstu atvērtu, vienkārši, lai būtu pārliecināti, ka visi standarti tiek izpildīti. Paldies, Mato kungs, tagad vārds Romevas kungam. Paldies atvainojos, ka ierados uh, nedaudz par vēlu. Mana lidmašīna, uh, mans lidojums ka, kavējās, bet esmu šos argumentus dzirdējis, esmu bijis Kanārijas salās, dzirdējis šos argumentus un gribu teikt, ka es esmu pateicīgs par sociālais grupas atbalstu šajā jautājumā, jo tas varētu būt modelis tam, kas varētu notikt citās Spānijas piekrasts un Eiropas piekrasts uh, un visās pasaules piekrasts zonās. Es, protams, arī dzirdēju Mato kungu teikto, es nevaru piekrist tam, bet es domāju, ka mums ir eh, piecas lietas jāņem vērā šajā debatē. Pirmkārt, līdzdalība runājot par ēs likumdošanu, īpaši direktīvu par sabiedrības informēšanu, ja ir gaidāms, eh, gaidām būtiski ietekmi uz vidi, mēs nevaram vienkārši iedzīvotājiem piedāvāt daļēju informāciju, un tad neuzklausīties, neuzklausīt, ignorēt šos tūkstošiem pilsoņu viedokļus. Eh, šo skaitu minēja pats Matakungs, nevis es, tātad šie dalībnieki publiskajās konsultācijās ir jāstrādā kopā. Ir jāmeklē vienprātība ar sabiedrību. Un tad vēl viens jautājums, kas arī šādā debatē mums ir bijuši problēmas citos gadījumos līdzīgos, kad mēs esam atkal un atkal nonākuši pie tā, ka, e, kas var tikt raksturots kā moderno kapitālismu politika, Profita peļņas tātad privatizēšana un risku kolektivizēšana. Tad, kad ir šies nelaimes, kas tad maksā par to beigās? Tie, kam nebija nekāda teikšana par to, kā projekts tiek īstenots. Neaizmirsīsim, ka tā notika Meksikā. Nav jā, jāskatās tālākā pagātnē, tas ir ļoti nesen noticis. Un tad enerģijas debata valdība ir ļoti pret atjaunīgo tīro enerģiju. Mums ir jāskatās uz savu enerģijas modeli, un Spānijā daudz tiek runāts par atjaunīgo enerģiju, par tīro enerģiju. Un tādēļ nevar būt tā, ka mēs liekam uh, savus kārts uz uh, savu naudu uz uh, naftus fosīlo uh, eh, degvi, uh, kurināmo. Ir jāņem uh, arī vidas aktīvistu viedokļu vērā. Un Eiropas Savienībai jāseko tam, kas notiek dalībvalstīs, ko dara dalībvalsts, kā Lopes Agilāra kungs teica. Uh, runājot par konkurenci, šis nav vienīgais gadījums, nav pirmā reize, kad Spānijas rūpniecības ministrs kā vienīgais iegūst. Un vismaz attiecībā uz to mums vajadzētu paust bažas, vajadzētu tam sakot līdz, un tad vides ietekmes izvērtējumi Mums jāņem vērā, ka runa ir par neatgriezeniskām sekām. Eiropas saimnībams ir jā, jāsāk īstenot piesardzības princips. Nevaram vienkārši bezdarbīgi sēdēt un tad sūdzēties uh, par lietām, kas notika uh, tad, kad uh, mēs tās būtu vēl varējuši novērst, bet tagad jau vairs nevaram. Piemēram, pie jūras Eh, vidus jūras piekrastē bija kastor nelaime, tad, tad mums ir jau precedenti tam, eh, kad eh, rēķina nāks maksāt tiem, kam nebija nekāda teikšana, kad projekti tika apstiprināti. Un visbeidzot, kas varbūt ir pats svarīgākais, varbūt, ja krīzes, mēs esam krīzes vidū un mēs cenšamies rast tai risinājumu no dienas uz dienu, lai pārvarēt šo krīzi, tās sociālo un ekonomisko ietekmi. Kanārijas salās ir ļoti skaidrs, ka vislielākais šīs teritorijas potenciāls ir turisma nozars eh, ilgspējīga attīstīšana, un tas pilnīgi pretrunā ar naftas izpēti. un potenciāliem investoriem, viņus tas drīzāk atbaldīt, atbaidīt no investīcijām šajā jomā. E, teritorijas e, potenciāls tiktu sagrauts, un esmu pārliecināts, ka Mato kungs to zina vēl daudz labāk nekā es. Paldies, un tagad došu vārdu Garses kungam. Lūdzu, ievērot runāšanas laiku, arī es to darīšu, man arī vēl būs jārunā. Jā, centīšos neatkārtot visus no iepriekš izskanējušiem argumentiem par to, ka lūgumraksts būtu jāpatur atklāts, bet es gribētu izteikt dažus komentārus par dažiem punktiem, kas ir, tikti teik, kas ir teikti šajā debatē. Pirmkārt, par atļauju, ko ir izsniegus Spānijas valdība 2001. gadā. Matokungs aizmirsa pieminēt, ka tās tika atzīts par spēkām neesošām augstākajā tiesā 2004. gadā. Mm, tas tomēr būtu jāņem vērā. Īpaši no juridiskā viedokļa. Un tad arī Marokas jautājums. Nu pat labam Eiropas Savienība nevar neko diktēt Marokas valdībai, bet, protams, mēs varam papētīt kā ir ar šiem ūdeņiem. Marokā ir runa par to, kas gūs labumu no šiem urbumiem, kādas intereses tiks veicinātas. Bet Eiropas Savienība Marokai neko nevar diktēt, mēs nevaram prasīt no viņiem nekādas paskaidrojumus, un tomēr Eiropas Savienībai ir pienākums. Sekot līdz situācijai Eiropas Savienības teritorijā, Kanārijas salās, un to daram arī šodien šeit, jo esam Eiropas parlamenta deputāti un pārstāvjam savus vēlētājus, manā gadījumā e, tie ir Spānijas vēlētāji. Esam redzējuši, ka Kanārija savu e, e, pašvaldības iestādes ir pret šo projektu. Tās ir šo pētestību paudušas ļoti noteikti, un tas ir jāņem vērā, jo Kanārijas salu iedzīvotāji jau ir teikuši, ka viņi nevēlas, ka šie izpētes darbi tiktu veikti. Mums, Spānijas uh, Eiropas parlamenta deputātiem, vismaz tas ir jāņem vērā. Un, ja kaut kādā brīdī cilvēki ir mainījuši savus viedokļus, piemēram, pašvaldību politiķi, tad mēs zinām, ka gudri cilvēki ir spējīgi savu viedokli arī mainīt, viņi to ir spējīgi arī labot. Varbūt viņiem bija noteikts viedoklis tādēļ, ka viņiem nebija pietiekošas informācijas iepriekš, vai šī informācija nebija pietiekoši kvalitatīva. Un man ir arī lūgums komisijai. Lūdzu, neraugaties uh, e, tikai uz to, kas jau ir noticis. Mums ir jābūt nedaudz e, agresīvākiem, es gribētu teikt. Jo es domāju, ka lūguma rakstu komiteja, vismaz es tā ceru, prasīs jums šo uh, e, lūgumu rakstu paturēt atklātu, bet es domāju, ka mums vajadzētu arī prasīt, lai komisija obligāti saņemtu visu eh, tai vēl nepieciešamo informāciju, šo ietekmes uz vidi izvērtējumu, ziņojumus. Un mums vajadzētu arī prasīt, lai Spānijas valdība spērtu vajadzīgos soļus, lai nodrošinātu, ka Kanārijas salu iedzīvotāji nesaskartos ar uh, nelaimēm, kuras vairs labot iespējams nebūs. Ne tikai runājot par ekoloģisko, par turismu, bet arī vispār Kanārijas salu ražošanu, runājot par lauksaimniecību, uh, dzīvnieku audzēšanu, zveju. Mums ir jāgādā par to, lai uh, Kanārijas salu vietējie iedzīvotāji varētu uh, E, tur dzīvot un strādāt un saimniekot arī turpmāk. Tādēļ es gribētu e, prasīt, lai Eiropas komisija savos secinājumos vai arī lūgumrakstu komiteju savā e, prasīt no komisijas rūpīgāk izpētīt situāciju, gādājot par to, ka šie lielie riski, kas ir izskanējuši, tiktu rūpīgāk izpētīt. Paldies, un tagad ir Sabāla kungs. Paldies, priekšsēd. Es gribētu arī lūgumrakstu iesniedzējiem pateikties, ka viņi mums deva iespēju šo jautājumu apspriest. Šis jautājums, protams, Kanārijas salās ir karsti diskutēts, un esam saņemuši daudz lūgumraksts. bet ir pat tādu lūgumu rakstu, ko vēl neesam saņēmuši e, no Kanārijas salām. Nevēlos atkārtot to, kas jau ir izskanējis. Protams, varas iestādēm ir jāievēro direktīvu prasības, bet te ir runa jau ne tikai vairs par direktīvu prasībām, ir runa par pamatiesībām. Lanzarots un Fuerteventūras iedzīvotāji uh, Eh, pamatiesības, viņa tiesības uz dzeram ūdeni. Jo šīs iegūs aktivitātes apdraudēt dzeram ūdeni iegū. Protams, mēs zinām par to, ka ir jānodrošina pakāpnis pārēj uz ilgspējīgu enerģiju, bet um, mums ir jāaizstāv arī savu pilsoņu tiesības, un skaidrs, ka šis parlaments un šī komiteja aizstāv savu pilsoņu tiesības, un šajā gadījumā tātad Lansarots un Fuerteventūras uh, eh, iedzīvotāju tiesības uz dzeramo ūdeni. Un šīs tiesības mēs neaizstāvētu, ja mēs atbalstītu naftas ieguvi ūdeņos. Eh, šo salu, salu piekrastēs. Protams, mums ir jāgādā, lai direktīvas prasības tiktu izpildītas, bet mums ir jāaizstāv cilvēki, nevis privātās intereses. Un šeit es gribētu pievienoties savu sociālistu un zaļo kolēģi prasībām. Mums ir šī peticija jāpatur atvērta. Tūkojums izbeidzās. E, y que es el eh, punto fundamental desde el punto de vista de esta discusión.